Mikro, asī. Good afternoon! Labu pēcpusdienu, kolēģi, dāmas un kungi! Ieņemiet vietas! Un pateicos, ka esat visi sanākuši. Kā parasti Lībē sanāksmē, šī ir ārkārtas Lībē sanāksmes, sanā, uh, Lībē komitejas sanāksme. Šajā plenārsēdes nedēļā Strasbūrā pirmdienas uh, vakarā, nu, nav viegli darba pilnas rokas, lūdzu, ieņemiet uh, vietas, uh, ievērot disciplīnu. Mēģināsim to nesākt. Mums ir tāda visai saspringta darba kārtība. Un divi visai svarīgi darba kārtības punkti, kas mums jāizskata, bet nu sāksim tad ar uh, darba kārtības apstiprināšanu. Bez laikas kavēšanās. Ja nav iebilžu, tad uzskatām, ka darba kārtības projekts ir apstiprināts. Paziņojumi. Valodas. Viss valodas izņemot gēļu, horvātu un maltiešu valodu ir pieejams eh, abos virsienos. Tātad trīs minētās ir pieejams tikai, lai izteiktos. Bet eh, to, kam šajās valodās nebūs. Pirmais tāds saturiskais darba kārtības punkts. Šodien tad mums ir šajā vēlajā vakara sesijā Liba komitejā struktūrēts dialogs. Um, ar priekšstādātāju vietnieku Margrītis Hinas, eh, priekšstādātāju vietnieks, lai, lai eh, tā, sargātu Eiropas, eh, Eiropiešu dzīvesveidu. Sveicam jūs, liels gods, ka esat ieradies pie mums, un jo sevišķi esam gandarīti par to, ka mums ir pirmā iespēja viedokļa apmaiņa ar jums, kopš esat apstiprināts savā amatā, kopš esat stājies amatā, un vēlam jums visu to labāko, lai, lai veicās izaicinoši sarežģīti laiki, un ceram, ka mums būs eh, cieša sadarbības svarīgos jautājumos, kas ir mm, jūsu kompetencē. Sevišķi, kas attiecas uz eh, patēru meklēšanu, migrāciju, mm, iekļaušanu, integrāciju, kas mums prātā ir tieši tas, tas ar ko saistās Eiropiešu dzīvesveidu sargāšana. Tāpat arī Schengen zonas nākotne stabilitāti. Un šajā pirmajā struktūrētajā dialogā mēs eh, noteiksim toni nākamajām, eh, turpmākajām, cerams, regulārajām diskusijām šeit ar Liba komitejas eh, deputātiem. Un, labprāt, no pirmavotiem uzklaus, uzklausīsim, kāds tad jūsu svarīgākās prioritātes tuvākajiem pirmiem šiem jūsu mandātu mēnešiem. Es kā tā gaidāmais. Es, patvērumu meklēšanas un migrācijas eh, pakts, kurš, kā, kā es saprotu, eh, kopā ar eh, komisāru Johansonu esat jau izstrādājuši. Komisāri Johansoni, respektīvi. Un iepriekšā nedēļā mēs tieši akurātu uzklausījām komisāru Johansoni. Un cerams, ka arī viņam mums turpināsies šis te iesāktais dialogs. Un tāpat arī komiteja koordinatori ir iesnieguši vēstuli, tādu vēstules formā iesnieguši savus komentārus eh, šim procesam, tātad eh, pārdomu procesā par migrācijas un patvērumeklēšanas paktu, kas būs gatavs pēc eh, ziemas atvaļinājuma. Vēl ir drošības jautājumos, ko tad šeit sagaidām no jums? Nu, sagaidām, ka komisija būs izstrādāts plāns attiecībā uz Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju, par ko spriedīsim šeit šajā komitejā nākamā gada sākumā. Tad nu, sākumā atklāsīsim priekšsētāju vietnieku turpmākās 15 minūtes, un tad mums būs iespēja uzdot uh, jautājumus un komentārus sākumā koordinatori, un tad pārējie deputāti. Atgādā, atgādā nu, jums, ka mm, šai pirmajā vakara uh, sesijai laiks atvēlēts no 7.30, kad arī iesākām līdz uh, pulksten 9. Tātad pusotra stunda, jo mm, līdz uh, tātad 9 runāsim ar Skinas kungu par viņa prioritātēm, un pēc tam savukārt uzklausīsim komisāru Rendešs, kas ir tātad tie, tieslietu komisārs, un tāpat arī Somijas ministri, Somijas prezidentūras pārstāvi Tupelēnijas kundze, kas arī runās par jautājumiem, kas saistās ar tiesiskumu, tiesiskumu situāciju Polijā, Ungārijā un Maltā. Tā kā lūdzu paturiet to prātā, jo tas būs tur, turmāko pusotru stundu diskutēsim ar komisāru kungu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji, labi, eh, Kilāra kungs, eh, cienīja deputāti, paldies, ka esat sanākuši šeit, lai izklausītu man pirms Ziemassvētkiem, tādā visai noslogotā aizņemtā dienā. 3. oktobrī iepriekšējā reizē tikāmies manā uzklausīšanā šeit, kad tika, tika apsvērts amatā, un toreiz tas gravitācijas centrs mūsu diskusijā bija komisijas nolūki, komisijas plāni. Šodien šeit nav jūsu priekšā, pirmo reizi kopš stāšanās amatā lai uzsāktu ar jums konkrētas sarunas, eh, diskusijas par, par konkrētiem pasākumiem, šo pasākumu sagatavošanu. Un šoreiz tāpat kā toreiz eh, eh, vēlos uzsvērt, ka regulāras substanciālas un atklātas diskusijas ar jums man ir būtiskas, vitāli svarīgas man, manā amatā. Un tad šovakar īsti pieminēšu tās trīs jautājumu kategorijas. Pirmkārt, migrācija patēriņa meklēšana un šis jau ir piesauktais pakts, tad drošība un iekļaušana, inkluzivitāte. Un nu, tā, man, tās mans, man portfeļa kom, kompetences, kas varbūt tiešā veidā nesaistās ar, ar jūsu Libi komitejas darbu. Sākšu ar migrācijas jautājumiem. Runāju ar kompetentiem cilvēkiem šeit neapšaubām. Eiropa ir daudz ko darījusi migrācijas jomā. Nu, bet tomēr ne viss vēl ir padarīts. Un, Nešaubos, nu, ka būs ir viens prāts ar manīm, ka mm, tagad ir nepieciešams, ar, nepieciešams mainīt pieeju, kāpināt tempus. Priekšsētāja fonda Lējena ir uzticējusi man koordināciju šajā jomā, patvērumu meklēšanas un migrācijas jomā, kas ir tā, tāds pēdējais iztrūkstošais ķēdes posms tādā visaptvarošā Eiropas saimnības migrācijas un, un patvērumu meklēšanas ķēdē. Uh, Vārds eh, pakts šeit ir tāds, eh, nu, tāds diezgan, eh, teiksim, cēls termins, un, nu, kā, kā visiem tādiem cēliem terminiem, tam jāpiešķir konkrēta nozīme, un, nu, šeit ir nepieciešams jauns konsens, jauns, jauns skatījums uz migrācijas realitāšu pārvaldību īpatnībām, un ar šo paktu jāpanāk arī tas, lai mēs pārliecinātu sabiedrību, pārliecinātu sabiedrību par to, ka Eiropa spēja Nu, tikt galā ar šo problemātiku, kas lielā mērā nosaka mūsu sabiedrību attīstību, mūsu politikas attīstību kontinentā, sabiedrības noskaņojumu. Un, lai to panāktu, ceļā uz šo paktu, jau kārtām ir svarīgi ieklausīties. Tieši to arī darām ar komisāru Johansoni. Sākām tātad, nu, pasākums Ātainās, tad Berlīnē, Parīzē. Nākamo ceturtdienu dosimies uz Budapestu, un šī turpa Eiropas eh, Savienības galvaspilsētām turpināsies, un eh, eh, arī šeit esam ieradušies, lai uzklausītu jūs, jūs komiteju šodien. Mums iespējas no pirmajiem kontaktiem ceļā uz šo paktu. Tāpat arī manas diskusijas 2. un 3. decembrī iekšlietu tieslietu padomē ar iekšlietu tieslietu ministriem bija visai tādas rosinošas. Pastāv tāda apziņa, ka nu, tāda kopēja izpratne, ka nedrīkstam atļauties eh, vēlreiz eh, pieļaut tās pašas kļūdas šajā jomā. Eh, kļūdas pieļaut vairs nedrīkstam. Un mans kopējais priekšstats no šiem pirmiem kontaktiem bija tas, ka veidojas tāda tā kopēja izpratne par diviem pamatprincipiem. Pirmkārt, ka šim paktam, jā, tādam visaptverošam, holistiskam instrumentam, uh, Un otrkārt, ka neko nepanāksim, neko nenokļūsim, ja mēs nepanāksim adekvātu līdzsvaru starp solidaritāti no vienas puses un atbildību no otras. Mēs esam tādā visai sarežģītā stadijā pat labam, es to apzinos, tagad ir sarežģīti aprunāt par konkrētu, varbūt šī pakta struktūru un, un saturu, bet um, varu jums padalīties, uh, mums tāds provizoriskos viedokļus par svarīgākajiem šī pakta elementiem, kas eh, noteiks tā ienākotnes saturu. Nu, piemēram, pirmkārt, eh, ir eh, nepieciešams noklāt visus migrācijas maršrutus kopumā, nodrošinot, kā migrācijas iekšējie un ārējie aspekti ir saviem saistīti un ka tos atsevišķi un nu, traktēt nav iedomājams. Jaunais pakts nozīmē to, ka mūsu ārējās robežas, arī robežu pārvaldība būs pietiekami uh, droša un spēcīga, lai mēs varētu saglabāt brīvās eh, pārvietošanās telpu, kas ir tāds svarīgs savienības um, pamata elements. Un jā, tam būs nepieciešams pātrināt uh, Eiropas uh, robežsardzes un krasta apsardzes regulas ieviešanu. Un uh, jā, jāuzlabo mūsu cīņa pret kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem, kas peļņas labā diezgan cilvēks postā tam ir nepieciešama arī efektīva atgriešanas tad, tad, readmisijas sistēma. Tātad tiem, kuriem nav tiesība palikt Eiropā, ir jātiek nogādātiem atpakaļ mītnes zemē. Tas nozīmē, ka nepieciešams arī labākas, efektīvākas patvērumu meklēšanas procedūras, kas, kas pietiekami labi risina sekundārās migrācijas problemātiku. Tāpat politiskā saita starp Schengens zonu viens puses un patvērumu meklēšanu otrs arī pietiekami skaidra. Patvērumu meklēšanas trūkumi jānovērš sākumā, un tikai tad būs iespējams atjaunot um, tad, uzticību un pārliecību par to, ka Schengens uh, zona reāli un efektīvi turpina darboties. Ir jāvienojas arī par uh, legālo migrāciju, lai tiem, kam ir nepieciešams tad, tad, talants un, un iemaņas, to varētu iegūt um, legālas migrācijas ceļā. Mums ir pozitīva pieredze, pilotu projekti, kas liecina par to, ka tas ir iespējams. Nu, un visbeidzot, ir ja nepieciešams visaprošas partnerības, partneru attiecības ar izcelsmes un tranzītu valstīm. Ir jāmobilizē visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, ne tikai finanšu līdzekļu un investīcijas, bet arī tirdzniecības iespējas, vīzas, dažādas stipendijas, Erasmus programmas un tā tālāk. Visu, ko Eiropa var piedāvāt uh, eh, sastopē izdevīgām partnerattiecībām ar uh, eh, migrācijas izcelsmes un tranzītu valstīm. Pagājušā nedēļa viesojāmies arī Turcijā, un Turcija, protams, šeit ir ārkārtīgi svarīgs, eh, strateģiski būtisks partneris un būtisks uh, spēlētājs šajā tik nedrošajā reģionā, kurā patērumu atradoši apmēram 4 miljoni bēgļu. Neviens cits pasaules valsts nespēja uzvērt, uz, uztvert, uz, uzņemt un, uh, un arī neuzņem vairāk bēgļu kā Turcija pat labam. Ir svarīgi paturēt spēkā Eiropas Savienības un Turcijas uh, deklarāciju, un uh, esam saulēcīgi rīkojušies, lai nodrošinātu to, ka visi 6 miljārdi eiro, ko esam apsolījuši palīdzībai bēgļiem Turcijā, būtu uh, piešķirti un, un Turcija tos dabūtu. Un atzīsimies, ka nu, kopējais konteksts Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām ir visai sarežģīts, un migrācija ir viens tāds svarīgs atslēgas jautājums, kas ir mm, būtisks gan Eiropai un Turcijai, kur uh, abām pusēm ir jāturpina būt uh, uh konstruktīvi iesaistītiem, kā tas ir reiz izskanējis gan šeit parlamentā, gan arī no ministra puses. Tagad par drošības jautājumiem. Pērnā gada oktobrī uzņēmos saistības uh, sarunās ar jums, ka sprīšu oktobrī ka ir jāklausē gan, um, gan modernā, modernie, gan aktuālie izaicinājumi, tātad uh, riski, un nākamgad izstrādāsim jaunu stratēģiju iekšējai, iekšējai drošībai, kurās vairāk uzmanības pievērsīsim tā jomām, kur ir pārobežu dimensija - terorisms, organizētā noziedzība, kibernoziedzība, uzlabot sadarbību starp uh, drošības iestādēm, policijas iestādēm, un tāpat arī uzlabot uh, uh sastarpēju informācijas apmaiņu. Nu, te, vienotē nu būs jāpārskata arī Eiropola mandāts. Un vēlos izmantot šo iespēju, lai atkārtotu jums to, cik eh, svarīgi ir panākt ātru vienošanos par, par regulu, ar kuras palīdzību tiks novērsta teroriska satura eh, izplatīšana tiešsaistē, kas ir būtiski, lai eh, novērstu ekstrēmismu un, un, un radikalizāciju. Tāpat strādāsim pie pasākumiem, lai uzlabotu cīņu pret nopietnu un organizēto noziedzību man par tehnoloģisko progresu un kādas ir mainījis eh, noziedznieku darbību. Un arī eh, cīnīsimies pret kiber noziedzību, kur īpaši uzmanību pievērsīsim vismazaizsargātāko iecetāju kategoriju aizsardzību. Bērnu, eh, seksuālā, seksuālā pārdarījuma tiešsaistē ir, ir pieauguši nepriecētās formās un koks jādara lietas labā. Drošības apdraudējumi gan pastāvīgi attīstās, un tāpēc nepieciešama horizontāla pieeja. Starpnozaru piestāju mēs nerīkst palikt tikai pie tādas tieši tīri iekšlietu pieejas, kā mēs parasti traktējam drošības jautājumus. Domājam par, par digitālo jomu, enerģētiku, transportu, finanšu pakalpojumu, veselības aprūpu, tas viss ir viens komplekss, un tieši te es saskatu uh, sava amata tādu pievienoto vērtību Un nu, mēs turpināsim pētīt, skatīties, kā, kā mēs labāk varam novērst eh, hibrīdu apdraudējumu, kā tos noteikti novērst. Tāpat arī eh, informācijas sistēma sadarbspējā uzlabo. Un eh, tāpat arī strādāsim tādu veselīgu pieeju piektās paaudzes tīkliem, internetam, kas ir piemērots mūsu laikmetu vajadzībām, vienlaikus ir arī ar tādu Eiropisku pies, piesatienu. Miljardiem eh, sastopēja savienotu objektu un sistēmu, kurā ir arī jūtīga informācija, konfidenciāla informācija. Tas eh, pieprasa Eiropas eh, Savienības augstākā līmeņa tā, noturīgus 5G tīklus. Un digitālās kritiskās informācijas sistēmas aizsardzība jāiet roku rokā ar fiziskās kritiskās informācijas sistēmas aizsardzību. Nu, tādēļ investēsim. Ja elastīgā un uz risku balstītā pieejā, lai uzlabotu um, mūsu um, spējas pret dažādu veidu apdraudējumu no droniem, beidzot ar, ar, ar spiegiem un, un, un tā tālāk. Vēlreiz atkārtošu saistības, kuras um, paudījām šeit oktobrī. Nākotnē priekšlikumiem, priekšlikumiem darbības jomā pēc, uh, pēc definīcijas ir jābūt balstītiem uz pamatiesību ievērošanu, tā kā tā personas datu aizsardzību. Un eh, šeit es eh, paužams tādas personiskas savas saistības, ka eh, pilsoņu pamatiesības nekādā gadījumā nekļūst par tādu ekspostu papildinājumu mūsu drošības darbam. Tās būs tās durvis, kas atvērš ceļu visām pāriem, ko mēs veicam drošības jomā. Tāpat kā Eiropa neiesies kompromisiem drošības jomā, mēs nekādā gadījumā arī neiesies kompromisiem, ja runa par mūsu pamatvērtībām. Priekšsēdētāji, kolēģi, draugi, Desmit dienas es šā, savā jaunajā amatā, un kopš pirmās dienas, kad sāku mm, strādāt pie šīs eh, premises, pie tādas, pie tādas cilvēkiem vērsta, eh, antropocentriska, tā teikt, amata, nu, man kļuva skaidrs, ka līdztekus eh, manā darba, mm, tāda, libe šķautnei ir pietiekami svarīgas eh, citas man darba šķautnes, ar, eh, kur eh, būs jās, jāstarbojas ar citiem komisāriem, citu nozaru speciālistiem. Kopā ar Stelu Kirjakīdis mēs strādāsim kopā pie visaptroša vēža apkarošanas plāna. Ar Mariju Gabrielu strādāsim pie pasākumiem, lai uzlabotu, lai panāktu to, ka līdz 25. gadam Eiropas Savienības izglītības telpa kļūst par realitāti. Ar Nikolāšu Mitu uzlabosim Eiropas Savienības uh, Ehm, iemaņu darba kārtību, lai novērstu deficītus un ehm, nodrošinātu darbinieku pārkvalifikāciju un tā tālāk. Un ehm, man, man ir atbildība par to, lai visus šos elementus apvienot savest kopā un nodrošinātu, lai mēs atrodamies tādā situācijā, ka varam izveidot tādu vienu, vienotu, tā teikt, fabriku, lai, kas ražo to, kas nepieciešams nākotnes uh, Eh, sabiedrībai. Aizsardzība, drošība, nu, iemaņas, eh, spējas tikt galā ar eh, izaicinājumiem, kas, kas aizvien mainās šajā strauji attīstušās pasaulē. Nu, būs, būs specifiski pasākuma attiecībā uz trešo valstu piedarīgo iekļaušanu integrāciju Eiropas sabiedrībā. Tie būs tie jaunie eiropieši, kas būs kopā ar mums turpmākajos gados. Nu, viņi pelnījuši tādu pašu uh, aizsardzības līmeni un tā pašu piekļuvi dažādām iespējām, kāda, kāda bauda mūsu pašu pilsoņi. Turmākajos mēnešos turpmāk eh, strādāsim pie tā, lai ja, eh, precizētu katru no šīm darba plūsmām. Un, ja, eh, to darīsim tā, lai šie pasākumi papildina viens otru, uzlabo viens otru ar vien, tādu vienotu mērķi, veidot spēcīgāku un noturīgāku Eiropas Savienību. Tātad sabiedrību. Un šeit ceru uz jūsu palīdzību, uz jūsu atbalstu šajā, šajā procesā, sākot ar diskusijām jau šovakar. Paldies! Thank you so much! Paldies, vicepriekšādētājiem Skinas. Tagad eh, uzreiz došu vārdu deputātiem, un, protams, vispirms sāksim ar koordinatoriem. Pirmā izteiksies eh, Mecels kundze, Tautas partijas grupa. Pēc tam dosim vārdu pārējiem deputātiem, kas vēlas uzdot jautājumus, lūdzu, mm, paceliet kartītes, dodiet man ziņu un varēsim jūs dot vārdu. Mecels kundze. Paldies, priekšādātāji! Sirsnīgi sveicām vicepriekšādātāju mūsu vidū. Apsveicam jūs par uzklausīšanu, un arī šodien jūs parādījāt ar vairākiem piemēriem, ka jūsu portfels ir ļoti plašs cenšoties aizsargāt Eiropas dzīvesveidu. Vispirms vēlos pievērsties drošībai un pēc tam runāšu par Turciju. Pirmais par drošības savienības pabeigšanu, jo īpaši ir runa par teroristisku saturu tiešsaistē. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt, kā jūs plānojat cīnīties pret šāda, šāda veida saturu pēc tam, kad būs pabeigts likumdošanas darbs. Runājot par šo tēmu. Mums vajadzētu arī atcerēties, ka šīs jautājums ir delikāts. Galu galā šeit ir runa par nacionālo drošību un par dalībvalstu kompetenci šajos jautājumos. Ko mēs eh, varētu darīt, lai nodrošinātu labāku un efektīvāku informācijas un uh, eh, izlūgdātu apmaiņas starp dalībvalstīm? Kādā veidā To visu ietekmēs eh, Lielbritānijas paredzētā izstāšanās no Eiropas Savienības līdz nākamā mēneša beigām. Par Turciju. Jūs minējāt, ka pirms dažām dienām tikāties ar prezidentu Erdoganu, un mēs eh, tāpat arī pamanījām, ka eh, pēc jūsu mm, aizbraukšanas atkal pie Grieķu salām sākās kustība. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kas īsti ir noticis, vai Erdogana kungs mēģina Eiropai dot kādu ziņu, un, ja tā ir, tad kā Eiropai vajadzētu uz to reaģēt? Cipels kundzei sociāldemokrātī. Paldies, paldies arī Skines kungam par to, ka viņš ir ieradies. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs teicāt, un gaidīju tādu kā brīnumu, bet eh, tad, kad jūs runājāt par drošību un par migrāciju, es eh, tomēr nedzirdēju pārāk daudz ideju. Priecājos, ka jūs runājat par holistisku pieeju. Eiropas parlaments eh, pieņēma šādu lēmumu jau iepriekšējā sasaukumā. Mēs runājām par patvērumu procedūrām, par legālo migrāciju un arī par labāku sadarbību ar izcelsmes valstīm, tā lai domātu par šo valstu interesēm un arī par eh, labāku mm, pilsoņu informēšanu. Jūs runājāt arī par legāliem ceļiem, par to, kā mēs varētu nodrošināt mūsu intereses nodarbinātības jomā bet nesmu dzirdējis, ka jūs runātu par legāliem ceļiem tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tiesiska aizsardzība. Tāpat arī, ja runa par legāliem ceļiem, tad debatēs pār zilo karti ir mm, apstājušās. Varbūt jūs varētu nākt klajā ar kādām idejām, kā mēs šīs debatas varētu atjaunot. Tāpat arī atpakaļ nosūtīšana vienmēr ir bijusi daļa no patvēruma procedūrām, bet, protams, ka tas ir pēdējais posms šajā procedūrā. Vispirms mums ir jānodrošina uh, visu pārējo posmu korekta izpilde. Bez tam esam dzirdējuši arī mm, jaunas idejas, vai drīzāk jaunas vecas idejas. Te ir runa par tādiem um, neoficiāliem dokumentiem, tā skaitā arī no Vācijas valdības par uh, tādām kā tranzītzonām pie ārējām robežām. Es eh, gribētu dzirdēt eh, vairāk ideju par to, kā tieši tam vajadzētu izskatīties un kā to visu mēs varētu organizēt. Jūs pieminējāt arī, ka iespējams nav tādas valsts, kur būtu vairāk migrantu un bēgļu kā Turcijā, bet uh, Uzskatu, ka tas ir absolūti nepareizi. Ja mēs eh, paskatāmies uz iedzīvotāju skaitu, tad Libāna noteikti ir uzņēmusi vairāk bēgļu. Tāpat arī ir Āfrikas valstis, kur arī ir daudz vairāk bēgļu nekā Turcijā. Te nevajadzētu melot. Pēdējais par drošību. Drošība ir svarīga visiem pilsoņiem. Un eh, runājot par kibernoziegumiem, man ir patiešām apnicis dzirdēt, ka kibernozieguma ir tik nozīmīgi. Mums pret tiem ir jācīnās um, bērnu seksuālas izmantošanas dēļ. Protams, ka bērnu izmantošana um, tiešaistē ir slikta un pret to ir jācīnās, bet bērnu izmantošana notiek arī reālajā dzīvē. Tieši tāpēc es atvainojos priekšādētā, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, daudz labāk izmeklēt un novērst uh, reāls noziegumus, un mums nevajadzētu izmantot šo piemēru, lai iejauktos mūsu pilsoņu privātajā dzīvē. Es atvainojos. Es vēlējos atgādināt, lūdzu atcerieties, ka vēlas izteikties vismaz 20 uh, uh, deputāti. Ja mēs vēlamies to visu pabeigt pusotras stundas laikā, tad mums vajadzētu izteikties īsāk un kodolīgāk, jo īpaši ir runa par jautājumiem. Tātad divas minūtes tiek atvēlētas koordinatoriem un viena minūte pārējiem deputātiem. Šāda kārtība ir jāievēro, lai visi varētu izteikties. Intvēlts kundze, Reņū grupā. Liels paldies! Apsveicu komisāru par viņa pirmo uzstāšanos komitejā. Mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārtām drošības stratēģija. Vēlējos uh, pateikt, um, kāda ziņa šeit tiek sniegta. Pēdējos gados pieeja ir bijusi tāda ļoti nekārtīga. Eiropas Savienība nāk klajā ar dažādiem priekšlikumiem un netiek veikti vajadzīgie mm, ietekmes izvērtējumi. Uh, Mēs nevaram neko tādu vairs akceptēt. Mēs eh, neizskatīsim šādus priekšlikumus, ja tie nāks bez ietekmes izvērtējumiem. Tāpat arī izpilde ir patiešām nožēlojama. Izvērtējuma vispār nav. Eiropas parlaments eh, ļoti bieži ir arī paredzējis, ka ir tāds garš saraksts ar tiesību aktiem, pareizāk sakot, likumiem, uh, ko ir ieteikusi komisija, vēlāk tiesā vienkārši tiek izmest ārā. Varbūt šeit ir vajadzīgi uzlabojumi. Jūs runājāt arī par drošību, par pārobežu jautājumiem, bet eh, viens no lielākajiem ļaunumiem šajā uh, kontinentā ir eh, vārdarbība mājās. Tūkstošiem sieviešu katru gadu mirst šo noziegumu dēļ. Es uh, neredzu, ka būtu tādas lielas demonstrācijas un tiktu ieguldīts daudz līdzekļu eh, šī, šo noziegumu apkarošanā. Ko jūs darīsiet, lai to labotu? Jūs uzklausat galvaspilsētas, tas ir lieliski, taču Eiropas parlaments ir likumdevējs. Mēs esam pieņēmuši nostāju, esam veduši sarunas ar padomi, un pašlaik atrodamies situācijā, kur uh, padomam saka, ka viņi tā īsti nezina, ko viņi grib. Un jūs tagad mēģināt ap, uz, apklausīt uh, galvaspilsētas. Varbūt tā vietā jums būtu jāvēršas pie likumdevēja. Es nedomāju, ka mēs varam akceptēt to, ka mūsu paveiktais likumdošanas darbs, ko esam paveikuši kopā ar mūsu pilsoņiem, tagad tiks vienkārši izmests ārā. Mēs to nevaram akceptēt. Pēdējais Jūs uh, tagad uh, esat komisārs, kas uh, veicinās eiropeisku dzīvesveidu. Nu, jūs esat mums tāds kā dzīves stila kočs Eiropas Savienībā. Es gribētu dzirdēt no jums, kā jūs mūs aizsargāsiet no iekšējiem apdraudējumiem. Iekšējiem apdraudējumiem Eiropaiskam dzīvesveidam tātad te runa par otrajā pantā uzskaitītajām vērtībām. Paldies! zaļo vārdā. Paldies! Es arī vēlētos apsveikt Skīnas kungu. Mēs ar viņu tiekamies pirmo reizi. Vēlējos arī pasvītrot Intvēldas kundzes teikto, proti ir jāievēro starpiestāžu nolīgumi, tāpat arī ir vajadzīgi ietekmes izvērtējumi, ja konkrēti tiesība akti šāda ietekmi rāda. Tāpat arī vajadzētu publiskot izvērtēšanas ziņojumus tieši tādā veidā, kā ir noteikts mūsu tiesību aktos. Es eh, ceru, ka Skinas kungs šodien mums apsolīs, ka viņš tieši šādā veidā arī rīkosies. Man ir jautājums par patvērumu. Eh, Skins kunga pienākums ir nodrošināt vienprātību ar dalību valstīm eh, patvēruma jomā. Esmu pārsteigta par to, ka um, otrā vizīte eh, jums bija uz Turciju, tā vietā, lai jūs dotos uz eh, citām dalībvalstīm. Ļoti daudzi sīriešu bēgļi ir atkarīgi no mm, uzturēšanās politikas Turcijā. Viņu mājas ir iznīcinātas, eh, daudzie bēgļi baidās no šīs politikas, un viņi arī nevēlas atgriezties. Mēs zinām, ka Erdogans ir uh, draudējis ar to, ka pusotrs uh, miljons uh, sīriešu tiks nosūtīti atpakaļ uz Sīrijas ziemeļa austrumus, tādu kā buferzonu. Un um, tieši tāpēc man būtu tādi, tādi konkrēti jautājumi. Par ko tieši vienojāties ar Erdoganu, un vai jūs uzskatāt, ka šīs buferzonas patiešām ir drošas un uz tām sīriešu bēgļi var atgriezties? Vai jūs varat apgalvot, ka Erdogans nesūties šos bēgļus atpakaļ uz Sīriju? Un kādas sakas būs eh, līgumam starp Turciju un Eiropas Savienību, ja viņš sāks bēgļus sūtīt atpakaļ? Tāpat arī mums vajadzētu izvērtēt eh, mūsu partnerības ar trešajām valstīm šajos jautājumos. Lielas paldies! Ideja grupas vārdā Tardīno kundze. Paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs, jūs nesen viesojāties Turcijā kopā ar komisāru Johansonu, un tāpat arī jūs minējāt, ka Eiropas Savienība Turciju uzskata par savu strateģisko partneri, un uh, ar to ir jāsadarbojas kā ar uh, kandidātu valsti. Mēs eh, uzskatām, ka nedrīkstētu paļauties eh, Erdogāna šantāžam, jo mēs eh, līdz ar to varam saskarties ar migrantu plūsmām. Turcija ir paveikusi to, ko tā ir vēlēsies paveikt, un tā ir saņēmusi naudu no Eiropas Savienības. Tātad uh, miljoniem mm, eiro, 58 miljonu eiro, bet vai tiešām jums šķiet, ka šī valsts ievēro, ievēro eiropeisku dzīvesveidu? Jūs eh, pats arī esat eh, atzinis, ka Eiropas eh, politika ir izgāzusies attiecībā uz Schengenas zonas ievērošanu. Vai jums ir kādi risinājumi, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu? Līdz šim šādi risinājumi nav redzami. Robeža valstis uh, vienmēr ir uh, atstātas uh, savā ziņā. Kas tiks darīts ar finansējumu? Mēs esam uzdevuši jautājums Eiropas komisijai. Mēs gribētu zināt, kā tiek tērēti Eiropas Savienības līdzekļi. Tajās NVO, kas darbojas vidusjūrā, bet diemžēl vēl līdz šim nesam saņēmuši atbildes. Nākamais runātājs Prokačīnī kungs. Paldies, priekšādātāji! Daudz veiksmes darbā, komisāra kungs! Jūs iespējams esat eh, tas eh, komisārs, kurš vairāk būs atbildīgs par saturu, nevis par formu. Pašlaik mēs vairs nerunājam par eh, Eiropas dzīvesveidā aizsardzību, bet gan par tā veicināšanu. Tāds ir jūsu portfeļa nosaukums. Bet uzskatu, ka šīs dzīvesveids būtu arī jāaizsargā. Iespējams, ka vārdām aizsardzība ir uh, militāra pieskaņa. Tātad uh, te ir runa par uh, mūsu vērtību aizsardzību no tādas kā agresijas. Man tas izklausās mazliet jocīgi, bet varbūt tas ir mans personīgais viedoklis. Gribētu zināt, kas tieši mainīsies jūsu rīcībā. Vairākas eh, politiskās grupas atbalstīja jūs eh, šajā amatā tikai tāpēc, ka jūsu portfeļa nosaukums tika mainīts. Es eh, tā īsti nāsmu sapratis, kas tieši ir mainījies, vai jūs dalāt savu kompetenci ar Johansons kundzi, kas arī ir atbildīga par migrāciju. Tāpat arī es uh, gribētu zināt, vai legāla un droša migrācija nav šeit kritus par upuri nelegālai migrācijai. Tāpat arī uzskatu, ka ekonomiskie migranti ir ļoti delikāts temats. Un par Turciju nevēlos šeit vēl bērt sāli brūcēs. Uzskatu, ka šī vizīte uz Turciju bija pierādījums tam, ka mēs šeit eh, pakļaujamies neusticamam partnerim. Guja grupas vārdā Kornelija Ernsta. Labdien, es izteikšos savā dzimtajā valodā. Vispirms, eh, Skinas kungs, es eh, gribētu zināt, kā tieši jūs koordinēsiet kopā ar Johansons kundzi patvērumā un migrācijas paktu. Ko tas īsti tas nozīmē? Ko jūs vēlties šeit koordinēt? Vai jūs uzskatāt, ka koordinēšana ir uh, braukāšana apkārt pa dalību valstīm un jautāšana, piemēram, Ungārijā, vai jūs varat uzņemt vēl trīs migrantus un cik var uzņemt Polija? Kā jūs izturēsieties pret mums? Man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs uh, iepriekšējā sasaukumā sagatavojām uh, Dublinas 4 priekšlikumu. Šis bija tāds ļoti progresīvs priekšlikums, kur bija runa par ārējām robežām un arī par bēgļiem. Kas ar to visu notiks? Vai jūs uh, uz to vēl skatīsieties, vai jūs vēlaties pilnīgi kaut ko jaunu? Kāda būs uh, jūsu attieksme pret mums? Tāpat arī tiesības uz patvērumu šādas uh, individuālas tiesības uz patvērumu saskaņā ar Vēju konvenciju. Vai tās vēl jums ir svarīgas, vai arī jūs vispār tam vairs nepievēršat uzmanību? Otrais punkts. Tad, kad jūs veicat izvērtējumus un kad jūs runājat par pārobežu noziedzību un ka šeit uh, visu vajadzētu um, izskatīt, vai jūs domājat arī par ārējām robežām? Es uh, zinu, ka Horvātijā un Bosnijā tā ir vesela elle. Te ir runa par Mm, bēgļiem, ka, kuriem tiek atņemta nauda, drēbes, eh, mobilie telefoni, un viņi tiek vienkārši um, aizsūtīti, aizīti kaut kur upē. Vai jūs eh, kaut ko darīsiet arī attiecībā uz eh, finanšu līdzekļiem Turcijā? Vai ir pārraudzību par to, kur šie finanšu līdzekļi nonāk, kā tie tiek izmantoti. Jūs eh, nepa, ne, nepateicāt arī neko par pārmitināšanu, bet eh, par to mums noteikti ir jārunā. Eh, mums ir jāsaprot, kā tas izskatīsies. Lūdzu, pasāsiet par to vairāk. Paldies! Tad tagad laika taupīšanas dēļ uzskatu, ka būtu vislabāk visus jūs uzklausīt, bet eh, lūdzu neizsakieties vairāk par vienu minūti. Ir pieteikušies vairāk nekā 20 deputāti, un ir pilnīgi skaidrs, ka vicepriekšādātām skīnēs būs arī vajadzīgs laiks atbildēm. Sāksim ar Vosenbergas kundzi. vicepriekšādātāja kungs. Liels paldies par jūsu uh, pirmo uzstāšanos mūsu komitejā. Es arī vēlu jums daudz veiksmes. Uh, jums ir tāds ļoti plašs portfelis, ļoti daudz atbildības, daudz pienākumu. Gribētu koncentrēties uz vienu jautājumu. Mēs esam dzirdējuši kritiku par jūsu vizīti Turcijā. Personīgi es uzskatu, ka šī vizīte bija ļoti noderīga. Uzskatu, ka mēs pat būtu jums lūguši doties uz Turciju. Galu galā mēs vēlamies efektīvi sadarboties ar Turciju, un, lai nodrošinātu sadarbību, tad ar viņiem ir arī jārunā. Bet gribētu zināt, kas tad īsti notiks ar Eiropas Savienības Turcijas vienošanos. Mēs rādzām, ka Erdogans uh, neievēro šo vienošanos no savas puses. Viņš izturas arī ļoti provocējoši. Please, you all try to make it one minute. Senor Moreno Sanchez. Labi, tikai vienu minūti. Paldies. Ļoti īsi. Esmu priecīgs, ka jūs šeit esat ieradies. Paldies par jūsu uzstāšanos. Ko tad komisija var darīt, lai mainītu uztveri valstīs par migrāciju, ka tā nav problēma vai drauds, bet iespēja un izaicinājums? Komisārs galvenokārt pievēršās negatīvajām problēmām, atpakaļ izraidīšanu, un daudz ko citu. Bet ko jūs varētu darīt pozitīvu migrācijas jomā? Legālā migrācija, daudz kas cits, integrācija. Ko jūs domājat par šīm idejām? Ka mums varētu būt Eiropas fonds, un tad pilsētu mēriem būtu pieeja šai naudai, šiem nolūkiem. Un tad vēl ir jautājums par bērniem, bērnu migrāciju. Paldies, paldies! Divi īsi jautājumi par migrāciju. Paktā ir divas balansēšanas jautājumi - atbildība un solidaritāte, un to jūs zinat. Un otrs ir par trešajām valstīm - pārliecināt tās uzņemt atpakaļ juridiski pareizā veidā bēgļus Un tad ir jautājums par darba piedāvājumiem. Kā pārliecināt dalību valstīm pieņemt vairāk cilvēkus? Ir pilotu projekti, kurus jūs minējāt, bet rezultātu tiem nav. Simboliski ir labi, ka ir kāds 15, 20 darba vietas. Otrs jautājums par 5G Kas nodarbosies ar šo jautājumu, ar ko nodarbojas līdz šim Krišna King, un kādi būs nākošie soļi? Vai arī jūs uzskatāt, ka šī lieta jau ir aizgājusi? Paldies! Paldies, Kankolkundze! Viena minūte. Paldies, komisār kungs! Paldies, ka atnācāt pie mums un uzsverat šos jautājumus. Jums nesen bija konstruktīvas sarunas Ankārā. Turcijā, protams, ir ļoti daudz bēgļu, visvairāk pasaulē. Skaitļi no apvienotajām nācijām 2018. gadā liecina, ka tieši Turcijā ir visvairāk bēgļu pasaulē. Un Turcija ir kontrolējusi šo procesu. Pēc šī ceļojuma jūs teicāt, ka jāturpina sadarbība ar Turciju, kā ar sadarbības valsti un kandidātu valsti. Taču ir arī negatīvi komentāri. Vai jūs uzskatāt, ka draudz atvērt vārtus bēgļiem, ja mēs neļautu viņiem Sīrijā rīkoties pēc viņu prāta, vai tā darbojās partneri, veidojot jauno paktu, cik lielā mērā mums jāņem vērā šī darbība. Un vai jūs uzskatāt, ka tāda valsts kā Turcija varētu būt Eiropas Savienības dalība valstis? Eiropas dzīvesveida aizsardzība ir arī saprast, ka mēs rūpējamies par solidaritāti un daudz ko citu. Un runājot ar Turciju, mums tas jāatcerās. Tikai vienu minūti, citādi mums būs problēmas. Restārkungs. Paldies! Ines kungs, jums tiešām ir ļoti plašs amats. Runāšu tikai par migrāciju. Lai gan šis jautājums ir ļoti plašs, Mēs tomēr varam skatīties arī uz dažādiem tiesiskiem migrācijas ceļiem un sadarbību ar visām valstīm migrācijas ceļā. Taču jādomā arī par migrācijas izcelsmi un iemesliem, arī par cīņu pret nelegālo migrāciju un cilvēktirdzniecību. Uz ārējām robežām mums ir liels spiediens Mans jautājums būtu, vai jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kāda būs komisijas stratēģija atbalstot valstis uz ārējām robežām? Kā atšķirt dažādu migrācijas ceļu īpatnības? Paldies, Gions kundze! Paldies! Jā, liels paldies. Ja jūs mums piedāvājat šeit jaunu paktu, tad tas ir tāpēc, ka iepriekšējie plāni, pakodas vēl tālāk, ir izgāzušies. Un kāpēc viņi ir izgāzušies? Tāpēc, ka viņi ir bloķēti trilogā, tāpēc, ka dalībvalstis ir eh, bloķējušas šo tekstu. Un īstenībā daudzas valstis pat negrib uzņemt migrantus. Uh, Vai jūs vēl, vēlties atsaukt šos tekstus par eh, Dublinu, vai jūs vēlties nāk klajā ar kaut ko jaunu? Vai tas eh, nozīmē, ka patī svarīgākā ir tieši dalībvalsts nostāja un parlamenta nostāja vispār nav nekādas vērtības? Eh, tāpat arī kādā veidā tiks nodrošināta šī sadala un jo īpaši, kas notiks ar ārējām robežām. Galu galā Mums ir vajadzīga sistēma, kas balstītos uz uh, pieredzi, un dažas valstis uh, nevēlas, lai šie migranti vispār iebrauktu um, dalībvalstu teritorijā, ka vajadzētu nodrošināt uh, centrus, slēgtus centrus, un īsnībā tie jau ir izraidīšanas noteikumi, kas tiek piemēroti, ja uh, Eh, cilvēki nekvalificējas eh, aizsardzībai. Tātad šie slēgtie centri, vai tiešām tas ir iespējams, eh, ņemot vairāk starptautiskās tiesības? Merci beaucoup, euh, monsieur le commissaire. Nākamā runātāja. Lielas paldies, komisāra kungs. Arī es jūs apsveicu, un man ir divi jautājumi. Um, Eiropas teksts par patvērumu tiesībām pašlaik, diemžēl, tiek ļoti atšķirīgi piemērots dalību valstīs, tāpēc, ka galu galā tā ir dalību valstu kompetence. Jūsu komisija vēlas strādāt pie šī jautājuma, vai arī tā nodrošinās iepriekšētiesību aktu īstenošanu. Tāpat arī šeit ir runa par izcelsmes valstīm, par mūsu partneru valstīm, vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt kā jūs sadarbojaties ar augsto pārstāvi Borelu kungu pie šiem jautājumiem? One minute, Mr. Breyer for the Greens. Breyer kungs. Komisār kungs, ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs stāstījāt par stratēģiju drošības jomā. Ņemot vērā pagātni, jautājums ir nevis ka tā būs drošības stratēģija, bet uzraudzības stratēģija. Ja iepriekšējie tiesību akti nebija pietiekami efektīgi, tad jāmeklē kas cits, un tas dezin, es nedomāju, ka tādā uzraudzības valstī mēs būsim drošāki. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam ar šiem jautājumiem. Eiropas tiesa ir vairākas reizes atcēlusi iespēju uh, ierakstīt informāciju mūsu privātas sarunās, un es gribētu zināt, vai komisijai ir kādi, kādas idejas, jeb vēlmes izstrādāt kaut ko jaunu. Runājot par Turcijas vizīti, kādas ir sarunas par personu datu apmaiņu starp Eiropolu un Turciju? Paldies, Deilī kundze! Man nepatika detaļu trūkums jūsu ievadrunā un jūsu iztapīgā attieksme pret Turciju, sakot, ka neviena cita valsts nav tik daudz ziedojusies runājot par bēgļu uzņemšanu. Nu, Un tad jūs runājāt par to, ka nodrošināt Eiropolam labākas iespējas, un tāpat kā kolēģis, es gribētu zināt, vai jūs runājat par personu datu apmaiņu ar Turciju. Jūs taču zinat, ka parlamentam tas nepatīk, runājot par definīcijām, noziegumam, terorismam un daudz kam citam. Un ja sarunas jau notiek un mums nav nekādas informācijas par to, tas būtu ļoti nepareizi, runājot par tiešsaistes informāciju un dezinformāciju. Es domāju, tas lielā mērā apdraud pasaules uzskatu, kur tad jūs velkat līniju starp cilvēku aizsardzību un uzraucību un cenzūru. Rikards Kungs. Paldies eh, par kibernosacību, nosacību internetā. Kolēģi no eh, sociāldemokrātiem tam īsti pieskāros. Interpola ziņojumos par eh, nosacību internetā, ko esam šeit dzirdējuši, runā par to, ka tiešām, protams, ka internetā tiek izplatīta bērnu porn pornogrāfija, cevišķi tirsniecība ar šo pornogrāfiju notiek tieši internetā, internet, izmantojot internetu iespējas. Un, uh, Un tādēļ Interpols ir eh, veicis nu, tiešām ļoti kvalitīvu darbu. Jautājums jums, komisāra kungs, kā jūs vēlaties eh, turpmāk optimizēt šo darbu un atbalstīt Interpolu šajā darbā? Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies arī viceprezidentam par skaidrojumiem. Migrācija ir, protams, nepieciešama mūsu darba tirgum, taču gribētu jums prasīt, kāds ir jūsu fokus par to, kā virzīt šo procesu. Sarunās ar dalību valstīm ir kļuvis skaidrs, ka mēs nedrīkstam izgāzties šajā jautājumā. Taču tas varētu varētu vedināt uz to, ka mēs aizējam no parlamenta priekšlikumu, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami. Izskaidrojiet mums precīzi, kāda dinamika izriet no jūsu diskusijas ar dalību valstīm. Paldies! Izteikšos vācu valodā. Ceturtdien pagājušā nedēļa tika um, publicēts uh, Tātad eh, video attiecībā uz to, kā rīkojies tātad eh, Erdogans, Špīgala žurnāls to publicēja. Un šie te mm, pie, pierādījumi par šiem, tas, to pushback Turcijā eh, parādās ar jaunu, jaunu pierādījumu. Ko tad komisija grasās darīt šai sakarā, vai jūs grasāties kaut kā uz to reaģēt, ja mums taču jāizstājas par uh, tiesiskumu? Un, atkārt, mēs visi zinām, ka situācija uz Grieķijas salām arī nav neko spīdoša. Un varētu pateikt, eh, ka visiem nožēlojumiem ja mēs tur turies, ka mēs esam piemēram Salām Sardīns, eh, kas ir izveidojis tur Humanity komandu. Tad viņš ir tip, tips eh, tāds aizturēts un pēc tam vēlāk atbrīvots. Un nu, nu absolūtais daudzās lietās pat nekas nav pierādīts. Un runājot par sabiedrisko drošību, vēlos vaicāt, ja jūs vēlaties sekmēt šo Eiropas vērtību aiz, aizsargāšanu vai jūs uh, atbalstīsiet arī, arī to, ko viņš ir paveicis? Paldies. Senjora Barrena, un minūtu. Paldies, Skinas kokam. Jūs, protams, saprotat, ka dalībvalsts un, piemēram, Spānija izstrādā likumus par šiem jautājumiem, un tas mūs satrauc. Varētu, protams, teikt, ka tas notiek pārāk ātri, bet kādi ir jūsu priekšlikumi par drošību tiešsaistē? Kur ir nepieciešama tiesiskā iedarbība, bet kā to var praktiski izdarīt? Vai arī jūs uzskatat, ka privāta vēstuļu vispārēja pārskatīšana nav pieļaujama. Kā ar informācijas saņemšanas brīvību no eh, pār robežām? Tā taču būtu jārespektē. Paldies, Laivars! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Komisāra kungs, paldies par jūsu skaidrojumiem! Viena lieta, ko jūs teicāt, kas man patika, ir runājot par organizēto noziedzību. Es arī ievēroju, ka jūs esat bijis ar manu zviedru kolēģi kopā bijuši ceļojumā, un acīm redzot, jums bija ļoti nopietnas sarunas. Taču, nedodoties uz mazākām valstīm Eiropā, Jūs neredzat cilvēku ikdienas dzīvi. Kāda māte bērnu dārzā stāstīja, ka viņa cieš gaišā dienas laikā no uzbrukumiem un laupīšanas, un mans jautājums būtu, kā es viņai varu kaut ko teikt, kad viņa man prasa, ko Eiropas Savienība dara, lai cīnītos ar šādām problēmām. Paldies! Paldies! Divi jautājumi komisāru kungam. Runājot par migrāciju, runājot par cīņu pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem. Nu kā tad komisija šeit var rīkoties vidusjūrā? nostiprināsiet operācijas vai nē? Otrs jautājums par drošību, enerģijas, transportu un veselību kā papildu vērtību. Taču kā ar starptautisko korupciju? Starptautiskā korupcija tieši ietekmē pilsoņu drošību. Atcerieties arī krimināla organizācijas, kas izmanto korupciju. Tas ir drošības izaicinājums. Ko komisija darīs cīņā pret to nacionālu līmenī? Paldies, Giras kungs! Eiropā nav nevienas valsts, kur islamofobija nepieaugtu. Labējie ekstrēmisti, fašisti, demagogi, naida runa Tas viss izplatās. Kā jūs plānojat cīnīties pret antisemītismi? Nereizi jūs nesat runājuši par islamofobiju. Eiropas nākotnes migrācijas politika ir laba platforma, lai mainītu šo naratīvu, kur migranti tiek saistīti ar teroristu draudiem. Es jums tāpēc jautāju, vai jums ir politiskā drosme nostāties pret pret muslim naidu un veltīt resursus, lai Eiropas dzīvesveids neatstāja. Paldies! Paldies, runāšu spāniski. Paldies, komisārs, par prezentāciju. Ļoti īsi. Mans kolēģis runāja par islamofobiju. Un mums Eiropā ir arī cita problēma - uzbrukums kristiešiem. Arī tas notiek Eiropā. Otrkārt, vakar kāda nevalstiskā organizācija kas no Lībijas ved migrantus uz Eiropu, ziņoja, ka tagad viņi dosies atpakaļ. Kā lai izvairās no šādas situācijas, un kurš tad aizsargās Eiropas dzīvesveidu? Vai būs kādas nacionālo valstu ierobežošanas pasākumu sistēma. Paldies! Jums bija iespēja aizbraukt uz Grieķiju, biju arī dažādās vietās Grieķijā un tiešām zinām, kāda ir situācija. Tūkstošiem cilvēki guļ bez pajumtes nometnēs, viņiem trūks sanitāro iespēju, medicīniskās aprūpes Es jautāju Johansons kungai pagājušajā nedēļā, un tā arī nesaņēma atbildi, vai Eiropas valstis varētu sanākt kopā, lai evakuētu šos cilvēkus, tai skaitā vairāk nekā tūkstots bērnus, vai uzlabosiet dzīves apstākļus, nevis būvēsiet jaunus centrus, un parūpēsieties par šo cilvēku cieņu. Viņu cieņa ir mūsu cieņa, vai jūs tiešām par viņiem necīnīsieties? Paldies! Un tagad Bartolo pēdējais. Komisārkungs. Es domāju, vai komisija ir padomājusi par demogrāfisko pagrimumu Eiropā un tās sekām 2050. gadā Man šķiet, ka šī ir ilgtermiņa problēma, ko mēs ignorējam. Kad mēs runājam par legālo migrāciju, mēs runājam tikai par kvalificētiem darbiniekiem. Taču komisāra kungs, Eiropai vajag arī citus darbiniekus, jeb strādniekus. Diskusijā tika runāts par šiem neoficiālajiem dokumentiem vai dokuments runā vairāk par repatriāciju un atgriešanu? Vai šie aspekti nesaistās tikai ar jūsu valstu? Man liekas, ka mēs esam pabeiguši sarakstu, kas vēlējās jautāt vai komentēt, un tagad Skines kungs Mums vēl ir apmēram pusstunda laika. Komisārs Rainers un Topilainens kundze no Somijas runās par likuma varu, par Ungāriju, Poliju un Maltu. Tāpēc domāju, jūs varētu pacensties un nepazaudēt nevienu domu, kas tika jums jautāta. Tas nemaz nav viegli. Taču visļaunākais ir izlaist kādus jautājumus, nesniegt atbildes uz šīm rūpēm. Nu tad mēģiniet vismaz apņemties atbildēt uz visu, kaut vai rakstiski vēlāk, ko jūs nespēsiet atbildēt tagad šai pusstundā, jo mums ir atlikusi vairs tikai pusstunda. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem cienījumiem deputātiem par jūsu jautājumiem. Nu, savās iepriekšējās dzīvēs tā sacīt, tālāk esmu rūpīgi sekojis līdz tam, ko dara Lībe. Kā, nu, kā novērotājs, nu, tā kā, nu, esmu tāds visai zinošs, un man arī bija savs pamatojums tam. Vārds par to, um, kas, par ko tika diskusēts uh, šeit, agrāk vai vēlāk, kļūpa par uh, problēmām, ar kurām man nācās saskarties tajos politikas departamentos, kur nu man nācās pagātnē strādāt. Tā kā, tā kā vēlos uzteikt uh, jūsu tādu, tādu dinamisko, dzīvīgo diskusiju stilu, kas nosaka darbu kārtību šai komitejā, un, un turpināšu jums aktīvi sadarboties pie šā plašā jautājuma klāsta, um, uz kur jūs vērstāt manu uzmanību. Sākšu ar eh, šo Eiropas eh, vērtību sargāšanu, Eiropas dzīvesveidu sekmēšanu un, un nosargāšanu un, eh, un ar visiem jautājumiem, tad, kas ar to saistās un kas ietekmē manu kompetenci, jo manu portfēlu, kurš ir, kā jūs zināt, jauns, iepriekšējā, iepriekšējās komisijās tāda nav bijis. Ir tādi, kas mēģina pasniegt Eiropas uh, dzīvesveidu kā tādu, tā, tādu savveidu buldozeru, kas, uh, kas tad uh, noslauka savā ceļā visu. Vai pretstatā citiem, kas uzskata, ka mums ir tāda divējāda bināra izvēle. Mēs pret lūk pārējiem, pret uh, pārējo pasauli, tā teikt. Nu, pretstatā tā mēs nekad neesmu šo. Uh, šo jēdzienu, šo konceptu, uz, konceptu uztvērs šādā veidā. Man šis Eiropas dzīvesveids un Eiropas vērtības, un to es jums skaidroju arī uzklausīšanas reizē oktobrī, man tas alenži ir saistījies ar, ar, ar ko tādu kā spoguli. Tas ir spogulis, kurā mēs redzam to, kas tad, ar ko šodien asociējās Eiropa, kāda mēs esam šodien, kāda mēs izskatamies, kā mēs dzīvojam un kā mēs vēlamies turpināt dzīvot. Pat labāk Eiropieši sastāv tikai nepilns 8% no kopējā iedzīvotāju skaita pasaulē, tomēr mums ir 20% no kopējās pasaules bagātības. Un uh, mēs sociālām vajadzībām patērējam 50% no tā, ko patērē visā pasaulē. Nu, tāds lūk ir Eiropas dzīvesveids. Varētu jau pie tā pāriet un sacīt, nu, tāds lūk ir mūsu sabiedrības modelis, kas mums ir piesīts, ko vēlamies saglabāt, vai arī vēlam uzdot, varam uzdot sev svarīgus nopietnus jautājumus, kā mēs tad varam saglabāt šādu, šādu līmeni arī turpmāk. Un kā mēs varam eh, arī citiem likt, eh, ieklausīties ja mūsu piemērā, kāda būs mūsu bērnu mazbērncība. Tā kā es nekad neesmu uztvērts šo terminu kā tādu eh, izslēgšanas naida terminu, Eiropas iesveicās vēlašu bijis iekļaujoši. Un kā tad sekmēt šīs vērtības, šo, šo dzīves stilu? Tam ir noteikta nozīme, protams, to es arī saprotu. Mēs dzīvojam demokrātiskā laikmetā, demokrātiskā iekārtā, tas ir uh, jāņem vērā, to arī komisijas priekšsēdiņiem svērā. Un es saprotu, ka dažiem tas, uh, tas šis uh, apzīmējums aizsardzība saistās ar tādu kā, kā agresiju, ka mums ir varbūt kaut kādā veidā jā, militaristiski jārēģē uz, uz tiem, kas apdraud mūsu dzīvesveidu. Un šī segmentēšana atbalstīšana ir pozitīvāks termins, ko es arī saprotu. Dzīvē, savā dzīvē esmu iegādājies daudz grāmatas, bet uh, reti kād iegādās grāmatas pēc nosaukuma. Pārsvarā to nosaka vai nu no autors vai grāmatas saturs, reti kād nosaukums, un es ceru tomēr, ka cilvēki nākotnē tiesās uh, manu veikumu, manu, manu portfeli pēc, pēc satura, nevis pēc uh, eh, tīri virsrakstu vai nosaukumu. Tik uzdot arī adekvāti jautājumi par manu sadarbību ar citiem komisāriem, ar komisāru Johansonu, bet arī citiem, kas ir iesaistīti attiecīgajās darba plūsmās, un te atkārtot tas, ko klāstīja uzklausīšanas reizē. Kā tas tika izklāstīts arī manā misijas vēstulē, ir runa par konkrētiem pasākumiem, konkrētiem darbiem, kas jāveic. Man ir jāoptimizē to komisāru uh, darbs, kas eh, darbosies manā paspārnē, nenozīmē, ka es eh, aizstāšu viņus, strādāšu viņu vietā. Man nav nec šāda nolūka, nec, nec ambīcija, bet eh, man ir likumīgs pilnvars, kā, ko es uzticējuši man arī jūs, um, pieprasīt to, lai mēs pildītu solītojumu. Migrācijas drošības pakta jomā, izglītības tāpas veidošanā un tā tālāk. Uh, Tās ir specifiskas saistības, kuras esam uzņēmušies un kas e, ir, jā, kas ir jāveic kopā e, ar pāriem komisāriem. Protams, nu, ne viņa vietā, bet kopā ar viņiem. Jautājumi bija vesela gūzma, mēģināju visu rūpīgi piefiksēt. Nu, cerams, ka neko arī garā, neplaidīšu garām. Sākšu ar drošības jomu. Nu, manuprāt, izteicos pietiekami skaidri. Uh, uzsverot, ka mūsu gaidāmā drošības stratēģija būs tāda, kurā ņemsim vērā visu, kas saistās gan ar tehnoloģijas, tehnikas progresu, gan arī ar tās vēl tiem tradicionāliem apdraudējumiem, kas ir eh, bijuši mūsu redzeslokā ilgāku laiku. Būtu nepareizi dot priekšroku kādam vienam virzienam eh, uz kāda cita cenas. Digitālā infrastruktūra pie tās eh, nebūtu jāstrādā tad, ja mums nebūtu apzināti Japāna pasākumi saistībā ar fiziskās infrastruktūras aiz, aizsargāšanu. Kiberjomā, internetjomā nebūs jākstu darboties, ja mums nebūs plāna, kā nodrošināt drošību uz vietām, lidostās, ostās un tā tālāk. Tam visiem jāiet roku rokā. Un uzsvars uz pārobežu drošības apdraudējumiem ir, nu, manuprāt, ir acīm redzami. Tieši te mums ir pietiekams juridiskais pamats, tiesiskais pamats Tur arī dalība valstis eh, Eiropas Savienības padomē ir mūsu pusē. Un tur mēs varam tīri labi attaisnot to pievienoto vērtību, ko dod pasākumu Eiropas Savienības līmenī. Sofija Intvelda pieminēja jautājumu par vardarbību ģimenē. Šeit kopā ar komisāriem Jurevu un Reindersu strādāšu pie jaunas eh, dzimuma stratēģijas, ko Fonda Lejens kundze jau ir izziņojusi. Un eh, pats pēc saviem saprotams, ka šis jautājums ir jāskat arī daudz specifiskā kontekstā. Un to pašu varētu sacīt arī par uh, tādu jautājumu, kā vardarbība pret mazais sargātām cilvēku kategorijām, bēgļiem un citiem. Arī šo tām risināsim, bet uh, šeit vēlos izteikt tādu brīdinājumu. Pastāv, zināms, tāds, tā, tāds pārpratums, ka ir vai nu fiziskā vai, vai digitālā, teiksim, nosada. Nu, es tā uz to neskatos. Tas jāskat roku rokā. Tam jākļūst par tādu vienotu stratēģiju, vienotu stratēģijas um, dokumentu, un uh, ir tikai saprātīgi sagaidīt, ka nākamā gada trešajā ceturksnī uh, šā, šī stratēģija varētu arī būt gatava. Turpinot par drošību. Es nepiekrītu šeit paustajām bailēm vai bažām, ka drošība nozīmē tādu, tādu, tādu um, papildus uzraudzību, uzraudzības uh, režīmu. Es saprotu, ka šādām bažām ir zināms pamats, bet uh, pamatiesības, kā jau sacīju, nav, nav tāds kā, kā, kā pavada pasākums, domājot par drošības uh, situācijas uzlabošanu. Es jau sacīju no savas puses, ka pamatiesības nav kaut kāds, kaut kāds pielikums, kaut kāds ekspost uh, piekabi. Nē, gluži otrādi tā ir atslēga, kas, kas ar, ar ko atdara drošības pasākumu vārtus, un es domāju, ka mums ir pietiekams garantijas, lai, lai nākotnē par to nebūtu īpaši jābažās. Par Turciju. Tas interesē daudz no jums, varbūt no dažādiem skatu punktiem raugoties, bet visi šie, šie, šie skatījumi ir, ir eh, pietiekami leģitīmi, pietiekami pamatoti. Nu, pirmkārt, nav tā, ka mēs tā uz sitienu pieņēmām lēmumu braukt uz Turciju. Nebija tā, ka mēs sakravājām savus čemodānus, aizlēmām, nu ko, brauc, laišam tad uz Turciju varbūt, jo, jo nu kā, te tikko bijām Atēnās, nu tad tepat blakus Turciju laišam. Uh, Un tā tas ne, gluži nebija. Mums bija rūpīgas plašas diskusijas ar, ar iekšlietu tieslietu ministriem, iekšlietu un tieslietu padomis eh, pusdienlaikā. Par to diskutējām, mēģinājām apzināt ministru viedokļus. Nu, kā tad būtu, eh, cik noderīgi būtu šāda vizīte uz eh, Turciju? Nu, un jāsaka, ka ka pārsteidzoši liela ministru daļa tevi vai konsens izskanēja no visām dalību valstīm, ka šāda visī tiešām būtu visai liederīga. Tā tiešām nāk par labu Eiropai. Un Un nu, neskatoties uz to, pirms devāmies uz Turciju, mēģinājām nodrošināt to, lai mūsu tur, tur, turku kolēģi saprot šīs vizītes mērķus un tā tālāk, un tas arī, to arī panācām, jo eh, priekšstādātāja Fonda Lējana bija gara telefona saruna ar Ertuganu kungu pirms mūsu vizītes, lai pilnīgi skaidri noteikti to kontekstu, kurā notiek mūsu vizīte un ko no tās sagaidīt. Mēs nedavāmies uz Turciju, lai uh, atrisinātu mūsu attiecības kopumā. Kā es zinu, attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju nebūtu no tās spožākās pat labam. Mēs tam nedēļāmies tādēļ, lai risinātu ģeopolitiskus jautājumus vai, eh, vai eh, pieliktu punktu karam Sīrijā. Devāmies tur tādēļ, lai sūtītu viņiem tās trīs skaidrus eh, signālus, kurus var atkārtot arī šeit. Pirmkārt, mēs sacījām sveiki, mēs esam tā jaunā komanda, ar kur jums būs jāsadarbojas. Un tas varbūt ir svarīgāk nekā pirmajā brīdī izklausās, jo uh, tā sadarbības pakāpe ar iepriekšējo komisijas sasaukumu nebūtu, nu, nevienmēr bija tā efektīvākā, tā labākā, un tāpēc ir svarīgi, lai viņi redzētu, nu, kas te būs viņu jaunie sadarbības partneri migrācijas jautājumus. Un tad otrkārt mēs pateicāmies viņas Lībeldes kundze, jā, tur tomēr ir vislielākais bēgu skaits pasaulē. Jā, ja mēs rēķinām iedzīvotāji, tad nē, bet, bet kopējos ciparos ņemot lielākais bēgu skaits pasaulē, tad no visām valstīm ir tieši Turcijā, balstoties uz ANO datiem. Un pateicāmies viņiem tādēļ, ka viņi tiešām eh, cenšas, viņi, viņi nu, dara ko lietas labā. Šos četrus miljonus izmisušo cilvēku viņi tomēr viņiem sagādā kaut kādu pajumti. Un tas vismaz kaut kādā veidā būtu arī jāatzīst no mūsu puses. Un tieši kā tad eh, uzsvērām viņiem, ka, nu, skatieties, eh, migrācija turpina būt viena no mūsu prioritātiem, sadarbosimies, to, to mūs spiež vēsture, realitāte, mūsu tradīcijas. Un jā, Jā, kamēr mēs bijām Turcijā, tikmēr uh, uz Grieķu salā, Grieķu salās neieradās neviens jauns migrants, un tad, kad mēs aizbraucām uh, no krasta, atgāja septiņas laivas. Bet tas vēl nav iemesls pārtraukt uh, sadarbību. Gluži otrādi ir jāturpina efektīvāk sadarbība, tieši domājot par migrācijas plūsmu pārbaudīšanu. Kā es sacīju, mēs nespiedām par ģeopolitiskiem jautājumiem, par datu aizsardzību vai ko citu, par tādiem lieliem jautājumiem, kā izpējamā paplašināšanās, par, par šiem nelegālo uh, dabasgāzes ieguvu pie Kipras krastiem, bet eh, eh, šī diskusija par migrāciju mūsu atkārtot, mūsu saistību atkārtošana bija svarīga, un es domāju, ka kopumā tas bija visai liederīgi. Nespējām vienoties ar Turciju attiecībā uz to, uz kādiem, eh, kā tiek izmantota nauda, ko esam piešķīruši bēgļiem, viņiem ir nedaudz cits skatījums. Viņi domā, ka šai naudai jānāks pat aizno valsts kastē. Mēs šādu metodu neatbalstījām. Mēs vēlējāmies, lai tiktu atbalstītas ANO aģentūras, tašāds NVO, arī, teiksim, ģimenes, kas uzņem bēgļus un tā tālāk. Tāpat arī vēlējāmies, lai veselības aprūpe tiktu apmaksāta bēgļiem, bet nevis pirms pašas aprūpes, bet pēc tam balstoties uz, uz konkrētiem rēķiniem, invoisiem. Un Tā kā es neesmu problēmas ar šīs eh, naudas izmantošanu, bet uh, tas, ka tas ir nepieciešams, jo šie 6 miljardi eiro ir piešķirti tagad uh, Turcijai, un tas, ka tas kopumā ir bijis noderīgi, to, manuprāt, uh, lielā mērā atbalsta gan, gan šeit, gan Eiropas Savienības padomē, ka nebūtu īsti pareizi pielikt punktu sadarbībai ar Turciju. Un griežoties pie jautājuma par paktu, pareizais punkts šeit būtu jā, jāpiemina arguments, un šī ir pirmā reize, kad es to dzirdu. Uh, Arī mans uzklausīšanas laikā daudz par to runāju. Proti, šis jaunais um, sākums um, nekādā gadījumā nenorakstīs to svarīgo un, un vērtīgo darbu, ko, ir, ko jūs um, esat veikuši šeit parlamentā. Es pilnībā apzinos, ka, ja iepriekš uh, darb, darbā šajā jomā tika panākts kāds progress, tas ir tieši pateicoties jums. Nav tā, ka mēs šeit ierodamies, lai jūs uzklausītu kā tādu novērotāju vai, vai politikas komentētāju, bet kā likumdevēju. Jo jūsu darbs, eh, jūsu veikums un jūsu darba, darba panākumi, tātad, kas eh, atspoguļojas gala rezultātā šajā dokumentā, tas vēl nekur uh, nepačabēs un nebūs tā, ka mēs to sāksim jau, un šis darbs uh, tiks saglabāts, mēs to ņemsim vērā, bet uh, par izējas punktu tomēr šī pakta tapšanai ir jākļūst diviem pamattekstiem, par ko vienošanās gan vēl netika rasta. Un nu, vēl kaut tā nav jūsu vainas, to pilnībā apzinos. Bet nu, ir objektīva Eiropas Savienība kopumā nespēja vienoties, nespēja eh, realizēt eh, Dublinas eh, mehānismu reformu un attiecīgās procedūras, un tam ir jākļūstieši par šī jaunā sākuma kodolu. Kopā, protams, ar daudzām citām jomām, ko es pieminēju. Un doma tāda, ka mēs izstrādāsim tādu pasākumu pakotni, komplektu, lietām, kuras tad nu, varēs atbalstīt pēc iespējas plašāks lokus. Tā ir visi, mums jāmeklē konsens, mums ir jānosargā nu, kopējās intereses saistībā ar šo paktu, kas nedos iespēju dažām dalību valstīm varbūt izstāties no šī procesa. Tā kā mums jāveido šī, šī pakotne un jāmēģina tā arī nosargāt. Esam saņēmuši daudz tādu vērtīgu domu, ideju, saprotu, ka arī Parlaments iesniegs eh, savu nostāju, un šīs eh, idejas ir visai vajadzīgas. Mums ir nepieciešams, tā teikt, izēvielas, no kurām tad, tad būvēt šo, šo ēku, šo paktu. Nu, varbūt būsiet redzējuši daudz dažādas eh, domas no, no dažādām valstīm, un, un nu, nesāciet jau domāt, ka uh, kādā no šiem dokumentiem jūs redzēsiet galējo dokumentu versiju tā nāks no pašas komisijas, tad mēs domāsim par konsensu, par tādu situāciju, kurā visi ir ieguvēji, gan arī par to, lai pakts būtu efektīvs, izpildāms. Mēs nekādā gadījumā nepiedāvās neko tādu, ar ko mēs varam panākt vienošanos, bet ko praksē realizēt īsti nav iespējams. Es pateiktu vairāk, mums nevajadzētu piedāvāt neko tādu, par ko izkristalizēs kaut kāda vienprātība šajā mūsu uh, kopējā diskusiju procesā. Mums ar apbraukāt galvaspilsētas un tā tālāk, par ko mēs varam jau tā, vairāk mums sāk apriorī vienoties. Mēs nedrīkstam uh, divreiz uzkāpt uz tā paša grābekļa, tā teikt. Un tādā gadījumā tā būtu milzīga uh, kļūda, izgāšanās, un kas ietekmētu varbūt neatgriezienisku sabiedrisko domu, un, un to šādu risku uzņemties mēs nevaram. Uh, Tā kā mēs izskatīsim visas mūsu rīcībā esošās iespējas, meklēsim labo gribu un jaunas idejas un, un, un, un um, pieejas, kas mums varētu nodrošināt uh, vienprātību. Varētu teikt pat vēl vairāk, es domāju, ka no nu, šī te sākotnējā diskusija raunda, no nu, šiem pirmajiem kontaktiem ar galvaspilsētām un, un arī ar jums deputātiem, man rodas iespējas, ka ievērojams uh, vis, tāda visai pozitīva attieksme, kas pamazām izkristalizējas. Un šī politiskā atmosfēra, protams, eh, tagad ir visai atšķirīga. Ir jauna cikla sākums, eh, ja, tātad eh, jauns starta šāviens, un daudz tiešām nu, cenšas izrādīt maksimāli daudz labās gribas un pozitīvismu. Redzam, atsevišķās dalība valstīs ir tāda politiskā dinamika, kas arī sekmē eventuālā vienošanās panākšanu. Un es ceru, ka tad, kad iedīsimies pie jums e, nākamā gada pavasarī šī, šī pakta projektu, tas arī jums šķitīs saprātīgs un, un pieņemams. Tad vēl daži konkrēti jautājumi skanēja par Brexitu, piemēram. Nav šaubu, ka drošība, drošības jautājums bija viens no svarīgākajiem aspektiem mūsu nākotnes attiecībās ar e, apvienoto karalisti. Un es varētu pat atļauties to, to nodēvēt par tādu vitālo minimumu, jebkurās mūsu nākotnējās attiecībās un nolīgumā par mūsu turpmākajā sadarbību ar, ar Lielbritāniju pēc uh, eh, apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst to, ka tad Lielbritānija kļūs par trešo valstu, un tā arī nebūs Schengenas šengen, eh, telpā, Schengenas zonā. Nu, līdz ar to skaidrs, ka, ka mūsu attiecības eh, nekādā gadījumā nebūs tik, tik, tik dziļas un tik, tik, eh, eh, tik ciešas, kā tad, kad apvienotā karaliste bija mūsu saimē. Bet katrā ziņā noteikti Lielbritānija paliks mūsu strateģiskais sadarbības partneris drošības jomā un mēģināsim noteikti nodrošināt to, lai šajā pārējais posmā mūsu attiecības palikt pēc iespējas optimālākas. Tālāk jautājums par Horvātiju. Es labi apzinos, eh, ka ir šīs apsūdzības par to, ka bēgļi tiek, tiek, eh, bēgļu tiesības tiek pārkāptas Horvātijā, un katru šādu gadījumu, katru šādu apsūdzību mēs uztveram ar vislielāko nopietnību. Runājot par Horvātiju, patvērumu meklētāju un, un bēgļu eh, cilvēktiesību aiz, aizsardzības, tāpat arī viņu aizskaršanas robežām, no robežsargu vai policistu puses, visas šīs apsūdzības ir jāizskata vislielāko nopietnību un tās nedrīkst atstāt uh, novērtā. Turpinam uh, sakot līdz notikuma attīstībai, uzturam kontaktus ar Horvātiju un komisāru Johansonu vakar. Man informēja, kā apsprieda šo jautājumu uh, padziļināt ar Horvātijas ministru, kurš no savas puses arī apņēmās izmeklēt šīs uh, migrantu tiesību pārkāpšanas epizodes. Tā kā tiešām šim jautājumam pieejam visai nopietni. Par MBO uzklausīšanas laikā pieminējam mm, arvien atkārtot šodien, ka arī mēs uzstājam, ka MBO ir daļa no migrācijas krīzes risinājuma, tā nevis eh, problēmas eh, sāsnātāji. MBO darbinieki tiešām veic teicam darbu vidusjūrā, jā, viņu mm, darbs ir eh, jāaizsargā, jānodrošina. Un vienlaikus tam jānotiek arī tādā prognozējumā satvarā, prognozējumā kontekstā, lai, teicīgi, mēs varētu nodrošināt efektīvu, iespējamo situāciju pārbaudību. Mums ir tāds mini vienošanās par, par meklēšanas un glābšanas pasākumiem. To parakstījām oktobrī Maltā ar vairākām iesaistītiem dalību valstīm. Un, un, diemžēl, tālāk Eiropas Savienības padomē šī vienošanās atbalsta neguva, tur arī var saprast, kādēļ, tā ir valsts gaida šo te daudzkā piemīto paktu, bet runājot par glābšanas un meklēšanas pasākumu viņas jūrā. Tur darbojas NVO, bet ir nepieciešams tāds struktūrēts risinājums, nevis tāda reaģēšana uz atsevišķām epizodēm, atsevišķiem notikumiem, kas noteikti kopumā varbūt Eiropā nemaz arī nav nācis par labu. Situācija Grieķijā atkārtot, esmu uzsvērts, ka situācija Grieķijas salās eh, noteikti ir nepieņemama. Morijas sala, piemēram, tur šī situācija man tiešām aizskar, man nepatīkam, kā, kā Grieķim to visu piedzīvot, bet vienlaiks jābūt pietiekam drosmīgiem. Uzsver, ka Grieķija eh, Eiropas vārdā, nu, diemžēl tur ir viena. Tā mēģina tik galā ar bezprecedenta migrācijas plūsmu. bez uh, sistēmiskiem uzlabojumiem, bez kopējas logas sadalījuma, bez uh, papildus solidaritātes, uh, nu, Grieķija pati nekad nespēs sarūpēt adekvātu risinājumu šajā krīzē. Tā kā mēs šeit no Strasbūras vai Briseles varam te veikt kaut kādu diagnosticēšanu, bet mums jābūt arī prātīgiem noskaņotiem un jā, jādod, jāizrāda nepieciešamā solidaritāte Grieķijai, ne tikai runājot par papildus finanšu līdzekļiem un kādiem tādiem ad hoc uh, episodiskiem risinājumiem krīzes situācijās, bet ir nepieciešams reformēt eh, patvēru meklēšanas sistēmu un likumus. No, nu, bez eh, sistēmiskiem, eh, sistēmiskām izmaiņām Grieķija un citas valsts, kas ir šajā fronts līnijā, nekad netiks pašas skalā. Par iekļautību. Es ceru, ka Eiropai iekļautības un integrācijas jautājumi nākotnē veiksies daudz labāk jo pakāpeniski mūsu sabiedrības sapratīs, ka tā ir prioritāte un vajadzība. Otkārt, šī jaunā Eiropa un tās apkārtne prasīs to. Un tad ir Eiropas sociālais fonds, kurš arī jaunajā finansu schēmā paredzēs ilgtermiņa iekļautību. Tātad mums būs daudz vairāk naudas, lai risinātu šos jautājumus. Agrāk mums bija tikai tādi īstermiņa migrācijas finansējumi, tātad esmu pozitīvi noskaņots. Vēl četras minūtes - islamofobija, antisemītisms un kā mēs tos risinām. Jūs varbūt nemaz nezināt, bet mana portfeļa jeb amata firmolējuma beigās Juravai nonāca, Juravs kompetencē nonāca dialogs uh, par dažiem jautājumiem, un arī, arī baznīcu jautājums, un antisemītisms atnāca manā ziņā. Man antisemitisms un ksenofobija un viss, kas saistās ar naida runu, ir pilnībā nepieņemams kā Eiropas dzīvesveida daļa. Kas mūs definē, ir tieši pretējais tas, kā mēs esam kļuvuši par sabiedrībām, kurās šādas lietas nav pieņemamas. Es piekrītu un saprotu, ka ir pieaudzis islamofobijas un antisemītisma drauds un gatavojos aktivizēt visus instrumentus, kas ir manā rīcībā. Uzturēsim dialogu ar sabiedrību un kopā ar šīs komitejas lodzekļiem mēs varētu pozitīvi meklēt risinājumus. Paldies! Paldies par to, ko jūs darat. Mēs tiešām to novērtējam, ka jūs esat izmantojis arī laiku, bet es redzu, ka te ir vēl dažie 30 sekundžu jautājums no Sipels kundze un vēl tad jums arī pusminūte atbildēji. Tikai 30 sekundes, paldies! Sipala un man visu laiku jauc, nē, Intvelde, atkal es jūs jaucu. Paldies par jūsu izvērsto atbildi. Piebilde sākumam. Ģimenes vardarbība, 3000 upuru katru gadu, tas nav sīkums. Jūs teicāt, mēs to risināsim ar vienlīdzības stratēģiju Nē, tas ir sabiedriskās drošības jautājums. Ja 3000 sievietes iet bojā vardarbības rezultātā, tas ir sabiedrības drošības jautājums, nevis dzimuma līdztiesības jautājums. Labi, pieņemu. Nu, nobeigumā gribu jums visiem atgādināt. 20. gada sākumā mēs aplūkosim, kā jautājumu par Eiropolu un astoņu tuvo austrumu un Āfrikas valstīm, īpaši Turciju. Rakstiski informācija par to mums tā kā nedod, mēs gaidām, kad tā atnāks. Otkārt mēs aicinām Skinas kungu janvāra beigās atkal atgriezties šeit un pastāstīt mums par šo jūsu Eiropas tūres rezultātiem, kur jūs piedalāties ar Johansons kundzi. Libes koordinātori ir nolēmuši sūtīt vēstuli, runājot par paktu. Tas notiks janvārī, un mēs to pārunāsim atkal. Un tad mēs domāsim par tiesiskajiem ceļiem par kuriem jūs runājāt, mēs tiešām gaidām, lai komisija šos jautājumus risinātu, atvērtu šos tiesiskos ceļus, lai mēs varētu izveidot šo faktu, bet paldies, esam laicīgi pabeiguši. Turpalainens kundze un komisārs Rainers gaida savu kārtu Paldies Skinas kungam par atvēlēto laiku. Lai jums veicās un priecīgu Ziemassvētkus, ja vairāk nesatiksimies līdz gada beigām. Now, please. Lūdzu, neiet prom! Nedezertējiet! Mums vēl jāstrādā, vēl pusotras stunda un trīs svarīgi jautājumi. Kas būs kaut kā jāsavieno? Sapakosim to visu kopā. Kā nu varēsim? Ungārija, Polija un Malta.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 Kolēģi, es jau jums teicu, šis, protams, nav visjaukākais dienas kārtības variants mūsu komitejai kopā ar plenārsēdi, taču tā nu mēs darām. Nu tad mēģināsim pabeigt mūsu darba kārtību. Mums šodien ir iespēja apmainīties viedokļiem. ar padomas prezidentūru, ko šeit pārstāv Tupirainens kundze. Un mēs uzklausīsim sakojošos svarīgos jautājumus prezidentūras secinājumus par likuma varu. Otrkārt, situācijas attīstību runājot par LES 7, tā panta pirmā punkta procedūru saistībā ar Ungāriju. Jūs taču zinat, ka Somu prezidentūras laikā notika otrā uzklausīšana šīs procedūras ietvaros. Somijas prezidentūra aicināja parlamentu piedalīties šo, šajās neformālajās brokastīs. Pirms ārlietu ministru padomas referente Korfields kundze un Intervelds kundze. Pārstāvēja Eiropas parlamentu šajā tikšanās. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs tiešām nožēlojam, ka par spīti tam, ka mēs esam aicināti uz šo sēdi, bija šī neformālā sēde. Tāpēc varam secināt, ka mūsu prasība nav uzklausīta. Taču sveicu Tuperainens kundzi, Somijas Eiropas lietu ministri, kur viņi varētu pastāstīt par šīs situācijas attīstību. Un tad mums būs iespēja apmainīties ar jautājumiem un atbildēm ar Reinders kundz, tieslietu komisāru, tiesiskumu komisāru. lai uzklausītu komisijas viedokli par šo jautājumu. Un tad referenti un ēnu referenti varēs uzstādīt dažus jautājumus. Šī ir pirmā reize, kad mēs par šiem jautājumiem runājam. Mums ir stunda 30 minūtes, lai visu pabeigtu, iekļaujot arī nākošos punktus par Poliju un visbeidzot vēl dažas minūtes par specifiskiem jautājumiem. Par Libe komitejas delegācijas braucienu uz Maltu un kas tur tika pasnī, panākts pirms nedēļas. Nu, tagad uzklausīsim ministri Tupulainen par svarīgajiem jautājumiem, runājot par tiesiskumu. Paldies, lib kolēģi, dāmas un kungi, draugi. Te man ir daudz draugi. Gribētu pateikties priekšsēdētājam, Agilāru kungam, par ielūgumu šeit piedalīties. Man ir prieks būt šeit pie jums tiesiskuma veicinošana ir prezidentūras prioritāte. Un es personiski esmu daudz strādājis pie šī jautājuma, kā vispārējās tajā lietu padomas vadītāji. Man liekas, mums ir jārunā par Eiropas vērtībām, jo situācija pasaulē kļūst arvien sarežģītāk un arī gaidas no mūsu pilsoņu puses par Eiropas Savienību ir augušas. Šajā situācijā mums vienmēr jāatcerās, ka Eiropas Savienība ir pirmām kārtām vērtību kopiena. Tiesiskums ir tā centrā. Tas ir mūsu pamatakmens. Bet tam ir arī praktiska funkcija Tas ietekmē visus sabiedrības līmeņus, valsti, nacionālās varas iestādes, kompānijas un mūsu pilsoņus. Runājot par šo tēmu, vispirms gribētu runāt par dialogu padomē. Padome runāja par tiesiskuma paplašināšanu trīs reizes septembrī un arī novembrī. Kā stiprināt šos instrumentus un veidot sinerģiju? Šeit galvenais vārds ir prevencija. Mēs meklējām dažādus veidus, kā izvairīties no problēmām. Mūsu mērķis ir šo dialogu stiprināt un piepildīt ar saturu. Pēc diskusijas septembrī nosūtījām dalību valstīm rakstisku anketu par to, kā pārvērst to par diskusiju, ņemot vērā gan pozitīvās, gan negatīvās tendences. Ieteicām arī igadējo ziņojumu par tiesiskumu, ko varētu izmantot kā fona materiālu. Atbildēs un diskusijās novembrī vairums delegāciju bija gatavas turpināt tā, kā mēs to ieteicām. Tāpēc secinājumi, ko atbalstīja 26 dalībvalsts, sniedz labu pamatu tālākam dialogu stiprināšanai un sinerģijai saistībā ar komisiju. Esmu pārliecināta, ka ilgtermiņā tas novedīs pie efektīvākas problēmu novēršanas un labas sadarbības. Dārgie draugi, tagad runāsim par 7. pantu, 1. punktu procedūru par Ungāriju. Kas zinat? Mēs Noklausījāmies šo jautājumu septembrī pirmoreiz. Bija pagājis jau gads, kopš saņēmām priekšlikumus no parlamenta. Mums likās, ka ir pēdējais laiks to darīt. Šajā uzklausīšanā mēs aprunājam visas schēmas, kas bija saistās ar parlamenta priekšlikumiem. Devām Ingā Ugārijai iespēju izklāstīt savu viedokli. Otrā uzklausīšanās notika pagājušajā nedēļā. Pagājušajā šajā reizē mēs runājam par trīs tēmām - izsakšanas brīvība, akademiskā brīvība un tiesu varas neatkarība, kas rada visvairāk jautājumu. Dalību valstīm bija iespēja Ungārijai uzdot jautājumus, un šī iespēja tika izmantot. Man ir prieks teikt, ka šī saruna bija ļoti konstruktīva, respektējot puses un atklāti. Mums ir procedurāls secinājums, ka padome joprojām šo jautājumu skatīs. Šī procedūra, ko aicināja parlaments, parlamentam ir labi jābūt informētam par parlamenta viedokļiem. Tāpēc es pirmās sēdes laikā informēju padomi par parlamentu un tā viedoklim. Tikos ar Aligārs kungam ar Horvātiju un Vācijas pārstāvjiem, kā nākošo prezidentūru locekļiem. Organizēja arī neformāls Eiropas lietas ministru brokastis kopā ar komisiju un komitejas locekļiem. Šīs brokastis ļauj mums labi apmainīties ar viedokļiem Tāpēc gribētu izmantot šo iespēju pateikties Libe komiteju par labo sadarbību ar prezidentūru šajā svarīgajā, bet izaicinošajā jautājumā. Kolēģi, stiprināt mūsu kopējo vērtību bāzi ir ārkārtīgi svarīgs jautājums visām institūcijām un dalību valstīm. Strādāsim kopā šī mērķa labad arī nākotnē. Paldies! Jautājumi? Paldies, Burtunājums kundzei! Taču tagad varētu sākties diskusija. Uzklausīsim mūsu referenti trīs minūtes, un tāda būs ēnu referenti Un, lai tiktu galā ar šo, tātad vienu minūti ar pusi katram, un tad vienu minūti parlamenta locekļiem. Varbūt ir vērts ievērot, ka mēs tiekam filmēti. Televīzija 24, Polsat, viņi grib filmēt mūs. Un iebildumu, protams, nav, viņiem ir šāds tiesības. Atcerieties to! Redzu, ka šeit daudzi vēlas runāt, tad ievērēt reglamentu, jo vēl būs cits jautājums par Poliju un pēc tam vēl par Maltu. Nu tad referente Korfields kundze. Paldies, izteikšos franciski. Es vēlētos eh, pateikties eh, Francijas prezidentūrai, kā jūs vairāk kārt esmu teikusi par eh, sadarbību pie šī dosjē. Tāpat arī parlamenta vārdā es vēlētos pateikties prezidentūrai par sadarbību ar parlamentu, bet vēlētos vēlreiz atkārtot, kā jau teica Lopes Akilārkungs, uh, ka parlamentā pārstāvība un e, jo īpaši padomē nav bijusi pietiekama. Es vēlētos arī pateikties komisāram par to, ka viņš ir klāt. Paldies arī par dalību brokastīs, kas tika pieminētas. Es e, nevēlos izteikties pārāk gāri. Es zinu, ka Libe komiteja jau ir runājusi par sadarbību starp trīs institūcijām. Šeit vēl ir daudz darāmā. Vēlreiz atkārtošu to, ko esmu teikusi jau citas reizes. Jums noteikti ir ļoti liela pieredze šajos jautājumos, un e, šī pieredze attiecas arī uz e, daudziem citiem cilvēkiem šeit parlamentā, un e, šī pieredze ir vairāk nekā desmit gadus gārā. Protams, šādas brokastis varbūt nav vislabākais veids, kā nodrošināt sadarbību, bet tomēr tās bija ļoti noderīgas. Es vēlētos vēlreiz norādīt, ka ir svarīgi, lai klāt būtu pēc iespējas vairāk dalībvalstu, pēc iespējas vairāk uh, ministru. Lielas paldies uh, Somijas prezentūrai. Viņi vienmēr bija gatavi, uh, vienmēr labi informēti, un mm, es to ļoti augstu novērtēju jo īpaši es vēlētos pateikties par to, ka dalībvalstis, daudz dalībvalstis šajās brokastīs apsiprināja, ka tās eh, turpinās strādāt pie šiem jautājumiem. Es arī dzirdēju no diviem komisāriem, ka viņi arī vēlas turpināt šo darbu. Parasti šādi pasākumi notiek aiz eh, slēgtām durvīm. Mēs bijām uzaicināti, bet es vēlēs norādīt uz eh, kādu ļoti eh, sarešķītu situāciju. Proti, Twitterī visu laiku tika laistas ziņas, bez tām eh, šajās ziņās eh, tika izteikti arī apvainojumi konkrētām valstīm, konkrētu valdību pārstāvjiem. Manuprāt, pirmo reizi notiek kaut kas tam līdzīgs, un tas ir ļoti uztraucoši. Šodien mēs pieliekam punktu konkrētam etapam ar jums, ar Somijas prezidentūru, un, kā jūs zināt, Šajā situācijā ir radies daudz eh, problēmu. Mēs redzam, ka gan tiesu neatkarības jautājumos, gan arī akadēmīķu brīvības jautājumos situācija ir pat pasliktinājusies. Mēs ilgi par to spriedām brokastu laikā. Es vēlējos arī atgādināt, ka Šodien sākas eh, kāds jauns etaps, proti Ungārijas valdība sāk uzbrukt eh, kultūrai, proti valsts sāk iejaukties pilnīgi visos vārdu brīvības aspektos. Uzskatu, ka tas ir patiešām uztraucoši. Atkal tiek gatavots jauns tiesību akts. Eh, Ministrija tagad pieņems lēmumus par uh, teātriem, tāpat arī tiks nozīmēti direktori. Tas, protams, ir uztraucoši. Mēs eh, gaidām, kas notiks tālāk, eh, kas notiks Horvātijas un vēlāk Vācijas prezidentūra laikā. Es eh, ceru, ka viņi mm, darīs tikpat daudz, kā to darījāt jūs. Lats paldies Delvā Korfildas kundzei. Tagad pusotra minūte ēnu referentiem. Redzu, ka vēlas izteikties visi koordinatori un arī daži deputāti. Lūdzu, izsakieties īsi, lai mums pietiktu laika. ETP un referente Roberta Metzola. Lielas paldies priekšādātāji, paldies arī ministrei Tupurainenai. Šķiet, ka šodien tiekamies pēdējo reizi. Lielas paldies par ļoti profesionālu un efektīvu novadīto prezidentūru. Uh, Šajā jautājumā varu tikai teikt, ka ETP grupā piekrīt pārējām grupām attiecībā uz to, ka parlamentam ir jābūt pilnībā iesaistītam. Mēs būtu vēlējušies, lai šajā sanāksmē būtu bijuši klāt arī Jānu referenti. Tas noteikti būtu devis iespēju tikt pārstāvētām visām politiskajām grupām. Mēs vienmēr esam norādījuši, ka uh, eh, tiesiskumam vienmēr ir uh, jādarbojas, un tas, kas ir ielikts eh, līgumos, ir arī jāpilda. Bet eh, mēs rādzam, ka Eiropas līmenī, diemžēl, nevienmēr visi mērķi tiek sasniegti. Mēs nevēlamies šeit eh, uzlikt sankcijas vai kādu sodu pasākumus. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas pilsoņu tiesības tiktu ievērotas. Lai tā notiktu, mums ir vajadzīgs efektīvs, visaptverošs tiesiskuma mehānisms, kas ļautu pārbaudīt un kontrolēt pilnīgi visas dalībvalstis. Šādā veidā mēs varētu izvairīties no dažādiem aizspriedumiem un savstarpējiem apvainojumiem starp valstīm. Tas būs tāds pavisam līdzvērtīgs spēles laukums visiem. Es to saku eh, šonedēļ tāpēc, ka uh, viedokļi ļoti bieži mainās atkarībā no tā, kura partija ir pie varas valdībā. To no mūsu grupas jūs noteikti nekad nedzirdēsiet. Tagad sociāldemokrātu ānu referentē Spurekas kundze. Paldies priekšādātā godāmie kolēģi, ministrs kundze. Rit gādi un ir sācies arī jauns sasākums Eiropas institūcijām. Dažu dalībvalstu valdības krīt. Tāpat arī tiek pārkāpts tiesiskums ar viena mm, jaunās jomās, tiek ierobežotas tiesības un brīvības arī plašsaziņas līdzekļi. Diemžēl ir radies iespējas, ka tas viss tiek darīts eh, absolūti nesodīti. Pavisam nesen Ungārijā tiek eh, ierobežota eh, tiesneša neatkarība, tiek ierobežota arī žurnālistu un kultūras darbinieku vārda brīvība, un Orban kungs turpina to darīt bez jebkādas reakcijas. Vai tiešām jaunā komisija, jaunais parlaments uh, neko nedarīs, lai beidzot efektīvi un ātri sauktu pie atbildības visus tos, kas ir pārkāpuši tiesiskuma eh, noteikumus, un galu galā varbūt ir jāierosina arī septītā pānta procedūra. Tāpat arī vajadzētu ieviest mehānisms, kas ļautu izvairīties no tālākiem pārkāpumiem. Protams, ka te ir runa par eh, nacionālajām pārtījām, par uh, dalībvalstīm. Un galu galā tieši viņiem vajadzētu uh, izjust atbildību par to, ko viņi ir izdarījuši. Paldies, Burīgas kundze, tagad Trupgāro kundze. Paldies, priekšādētāji! Pāris domu par to, kas notiek Ungārijā un attiecībā uz Ungāriju. Bet uh, vispirms tāds vispārīgāks komentārs, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim sasnieguši vienprātību par to, ka septītais pāns nekad netiks ierosināts attiecībā uz Orbānu, mums ir vajadzīgs tiesiskuma mehānisms, kas ļautu pielikt punktu šim stāstam. Mums ir vajadzīgs spēcīgs, ļoti skaidrs un precīzs tiesiskuma mehānisms, un Nāsmu pat pārliecināta, ka šīs mehānisms būtu efektīvs, ja mēs darbosimies pēc uh, uh, vienbalsības procedūras. Vēlos norādīt arī, ka mēdīju brīvība Ungārijā lēnām mirst. Es nesen biju Ungārijā un to ļoti labi pieredzēju. Es uh, redzēju, kā cilvēki sāk trīcēt, kad tiek izrunāts Orbana vārds. Tas noteikti nav akceptējami Eiropas valstī, kur valsts mēdī tiek uh, absolūti kontrolēti. Tāpat arī tiek teikts, ka Ungārijā nesot Krievu propagandas, bet situācija ir tāda, ka Orbana propaganda ir tik spēcīga, ka viņam pat uh, nav vajadzīgs vairs Putins. Viņš uh, tiek ļoti labi galā viens pats. Trešais komentārs. Iespējams, ir arī pienācis laiks nodrošināt uh, lielāko caurdzmību padomē par uzklausīšanām un uh, likumiem. Pretējā gadījumā mēs uh, balstīsimies uz uh, tvītiem. Patiešām tas, kas notika šajā sanāksmē, bija apkaunojoši. ID grupas vārdā izsakās Nikolas Bejs. Viņa nav klāt. Neviens nevēlas izteikties. ID grupas vārdā labi, tad eh, pārējiem uz EKR eh, e grupu. Jadviga Viņevska. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī ministras kundzei! Septītais pāns ir kļuvis par politisku ieroci par pātagu, ar kuru var šaustīt demokrātiski ievēlētus eh, parlamentus, valdības. Daži no jums iespējams uzskata, ka šīs valdības nav uzticamas, tāpēc, ka tās neievēro jūsu politisko līniju. Tiek runāts par viltus ziņām un dezinformāciju. Vēlos norādīt, ka Eiropas Savienība pati dezinformē. Jūs uh, atkārtojat ziņas, kas nav tikušas pārbaudītas un kas īstenībā ir ļoti tālu no patiesības. Eiropas Savienībai ir jābūt uh, suverēnu dalību valstu savienībai. Dalību valstīm ir uh, tiesības izvēlēties savu mm, demokrātisko vairākumu un tiesības veidot savu valdību. Jūs mēģināt piespiest šīs eh, dalībvalstis eh, pārkāpt tiesiskumu. Jūs eh, turpināt teikt, ka Orbāns ir ļaundaris un mēģināt mums pierādīt, ka Ungārija baidās no Orbāna. Tas nav nopietni. Vēlreiz atkārtošu, ka Ungārijā ir demokrātiska valdība. Ungārijas valdība vēlas pirmkārtām ņemt vērā savu pilsoņu tiesības. Malina Bjorka nevarēja ierasties, viņai ir kāda cita svarīga tikšanās, viņai ir jāpārstāv Eiropas parlaments. Cik tās saprotu, gojvārdā izteiksies Kornelija Ernsta. Lūdzu. Jā, tieši tā arī ir. Es izsakos Malinas Bjorkas vārdā, viņa pašlaik ir Ženēvā. Uh, Es vēlētos teikt, lūk, ko. Mums vajadzētu saprast īsti, par ko mēs šeit runājam. Te taču nav runa par tautas pašnoteikšanos vai par eh, iedzīvotāju tiesību nicināšanu. Te ir runa par tādām principiālām eh, cilvēktiesībām, par vārdu brīvību. Uzskatu, ka eh, tie ir demokrātijas pamati. Uh, Tieši tāpēc arī uh, cilvēki iet ielās. Tieši tāpēc uh, cilvēki arī manā vēlēšana apgabalā 89. gadā gāja ielās, un uh, mēs vēlamies, lai šīs tiesības piemistu visiem. Otrais, ko es vēlējos teikt, viena kolēģi jau minēja, mums ir vajadzīgs tiesiskuma pārbaudas mehānisms. Šī pārkāpuma procedūra, tas ir tāds kā cirks, kas uh, no tā tiek iztaisīts. Uzskatu, kur to nepietiek, un mums noteikti vajadzētu darīt vairāk. Vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība iejauktos, ja ir šādi tiesiskuma pārkāpumi. Trešais. Kas tad ir šī aktuālā situācija? Kolēģi no Ungārijas mums šeit stāsta, kas pie viņiem notiek, bet uh, kādi tad ir viņu argumenti. Tāpat arī gribētu zināt, ko darīs komisija un kādi tālāki soļi sekos kopumā. Es redzu, ka gandrīz visi koordinatori būs izteikušies. Visi gribēs teikties, visiem arī būs tāda iespēja. Uh, Pusotra minūte būs katram koordinatoram. Sāksim ar Sīpels kundzi, jo Mecels kundze izteicās kā ēnu referente. Man ir īsts jautājums prezentūrai. Tad, kad jūs pieminējāt tiesiskuma instrumentus un par uh, profilakses pasākumiem, jūs teicāt, ka 26 dalību valstis ir vienošās, bija mazliet pārsteigta. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā šie instrumenti izskatīsies un ko tie īsti darīs. Otrs punkts. Daži kolēģi jau pieminēja jaunu likumu, kur uh, cilvēku resursu ministrs var pieņemt lēmumus par eh, teātru direktoru nozīmēšanu amatā, un šķiet, ka tas viss ir noticis pēc pēdējām vēlēšanām. Vai par to tika runāts Briselē debatēs pagājušajā nedēļ? Un eh, vai tagad opozīcijas tiesības uh, parlamentā ir samazinātas, viņi vairs nevar veidot grupas. Es nevēlos iedziļināties šeit vēsturē, Negribu diskutēt par sistēmiskiem tiesiskuma un demokrātikas pārkāpumiem Ungārijā, bet man šķiet interesanti dzirdēt vienu no saviem kolēģiem, kurš teica, ka viņi vienmēr ir iestājušies par tiesiskumu un tagad viņi ir pārsteigti, ka dažas grupas maina viedokli, tad, kad ir mainījusies valdība. Vēlos norādīt, ka debatas par Ungāriju sākām 2009. gadā. Es biju jauna deputāte un bija vajadzīgs vairāk nekā viens sasākums. Eh, šo lēmumu pieņēmām tikai pagājušajā sasaukumā un eh, konstatējām, ka patiešām ir eh, tiesiskuma un demokrātijas pārkāpumi, un tas tika panākts tikai pateicoties vienai grupai šeit parlamentā. Tagad Intvelds kundzeriņu grupa. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā vēlētos pateikties Somijas prezidentūrai un Tuprainens kundzei jo īpaši. Es zinu, ka jūs esat apņēmības pilni rīkoties, tomēr man ir jāsecina, ka padome nedara neko, neskatoties uz jūsu ieguldītajiem pūliņiem. Tās ir tikai runas un uh, nenotiek pilnīgi nekas. Vienlaicīgi tiesiskums, demokrātija un pamattiesības tiek uh, izvarotas un nogalinātas, un dalībvalstis uh, vienkārši noskatās un nekustina pirkstiņa. Es patiešām jūs slavēju, jūs esat mēģinājis darīt daudz, bet Polijā un Ungārijā demokrātija mirst. Um, autoritārisms eh, plaukst un zēļ daudzās dalībvalstīs, un tas viss, protams, slēpj milzīgu korupciju, ko pieļauj līderi. Ko dara padome? Pilnīgi neko. Mēs aicinājām padomi apspriest situāciju Maltā, tad, kad viņi pagājušajā nedēļā tikās samitā. Vai viņi par to runāja? Nē, netika mm, bils ne vārdiņš. Un vienlaicīgi šī slimība izplatās. Padome un dalībvalstis ir atbildīgas par Eiropas eh, Savienības sairšanu. Bez demokrātijas, bez tiesiskuma, bez eh, pamatiesībām šī Eiropas Savienība nespēja funkcionēt. Tā nomirs. Tā nomirs. Un es eh, ceru, ka jūsu kolēģi beidzot uzņemsies atbildību par to, kas šeit notiek. Es te dzirdu uh, nīderlandiešu ministru sakot, ka tas, kas notiek šajās valstīs, ir uztraucoši, bet tas ir nacionāls jautājums. Nē, nē, tas nav dalībās kompetences jautājums, te ir runa par mūsu Eiropas Savienību. Un padomē beidzot vajadzētu uzņemties atbildību par Eiropas Savienību kopumā beidziet šeit runāt par nacionālismu, suverenitāti un tā tālāk. Ir pienācis laiks rīkoties padomē. I know we are confusing. Um, and I, I... Paldies, ka ieradāties, ministrs Kunze, bet uh, jāsaka, ka vienā jautājumā neesmu jums viensprātis. Nu, vairs neesmu tik, tik droša, uh, tik pilna pārliecības. Ir pagājis nemazums laika. Un uh, Eiropā tagad ir, nu, veidojas tāds, tāds šablons tam, kā tad liberālas demokrātijās panākt tā, tā režīmu. Alač atkārtojas viens un pats sākumā mēdī, neatkarīgums teikt, tiek sagrauts, un vārda brīvība tiek laupīta, tad pilsoniskā sabiedrība, uh, grupas, kas aizstāv savas tiesības, tie tiek uh, neutralizētas, nu, un tad uh, šis te stāsts par, par nodošanu un tā tālāk, tas viss tiek, tiek izmantots, lai pilnībā destabilizētu demokrātiskās institūcijas. Un tad jau viņi ķers klāt kultūras iestādēm, akadēmiskajām, tad izglītības iestādēm, un tas arī strādā. Nevar nu, noliekt, ka tas ir nostrādājis ne tikai vienā dalību valstī vien. Pret to ir jāpratojas un nav gan daudz darīts lietas labām. Tiešām es jūs aicinātu uh, izmantot padomus rokās esošos instrumentus un, un, uh, un, un uh, tam pielikt punktu. Un diskusijas par DFS, piemēram, daudzgad finanšu schēmu ir viens no šādiem instrumentiem. Šeit jādarbina slavenā kondicionalitāte un jā, jāpasaka, viņiem jūs nedrīkstat izmantot Eiropas naudu autoritāru valstu radīšanai un stabilizēšanai. Tas uh, turpmāk neies cauri. Mums jāpanāk, lai padomu šeit būtu mūsu pusē. Paldies! Thank you for ECR. It... Paldies, eh, EKR vārdā Jakī kungs. Paldies, priekšstādātāji. Pateicos ministrs kundzei. Nu, eh, ar lielu interesi ieklausos šajās diskusijās. Dzirdēju mm, dažādus viedokļus. Eh. Es ļoti jāmācās, ko tad, ar ko tad saistās šī, šis tiesiskuma zudums Ungārijā. Mēs dzirdējām daudz par uh, nākotnē gadāmajām sanāksmēm, par to, kas tiek plānots, par to, ka tiesiskums ir svarīgs, ka mēdīju uh, plašsaistību brīvība ir svarīga. Un tāpat arī nepieciešams panākt to, lai augstākās mācības tāds būtu neatkarīgs. Tas viss ir pareizi, bet uh, uh nu, jautājums ir, kas tad ir šis, uh, kā, kādi šie ties, konkrētie tiesiskuma pārkāpumi Ungārijā, lai mēs varētu pārbaudīt, vai, vai šie argumenti ir patiesi vai ne. Dzirdam, ka situācija pasliktinās, ka ir nepieciešams sodīt Ungārus. Uh, turpināt viņus sodīt, bet es eh, vēlos jums visiem atgādināt, ka tad, kad jūs eh, kādu apsūdzat, nu, tad ir jābūt iespējami arī pārbaudīt, vai šīs apsūdzības ir pamatotas vai nav. Un eh, tad tāds simīgākais arguments bija vienam no kolēģiem, kurš sacīja, ka, lūk, viņi esot bijusi Ungārijā, un tur cilvēki pilnīgi satrūkstoties, izdzirdot Orbanu vārdu vienu esot tik pārbijušies, ka, lūk, četras reizes viņi esot ievēlējuši ar milzīgu nu, pārsvaru balso vairākumu. Nu, galēģi, nedomāju, ka kāda no jūsu pārstāvētajām partijām varētu iegūt šādu balstu vairākumu. Es domāju, ka jūs pat varat sapņot par to, ka cilvēki būtu tā sabijušies no jums. Aicinām būt profesionālākiem mūsu sarunās. Jūs runājat par tiesiskumu pārkāpumiem. Nu, varbūt minēt konkrētus faktus, lūdzu. Paldies pirms. Uh, Došu vārdu abiem mūsu viesiem, kuriem ir jādod iespēja izteikties un atbildēt uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Pabeigsim šo te komentāru raundu, bet eh, aicinu jūs iekļauties vienā minūtē, kad, tad eh, katru nevairāk kā minūte. Instars kundze vienu minūti jums. Paldies priekšsēdētāji un eh, paldies ministras kundzei par jūsu runu. Ministrē Tuparainenē. Un liels paldies par darbu, ko um, esat veikusi pēdējā pusgada laikā. Turpināšu par tiem pašiem jautājumiem, ko pieminēja mani kolēģi. Kas tad sagaidāms tālāk? Daudz esam runājuši par tie, tiesiskumu pārkāpumu, pat neskatoties to, ka daži šeit klātsošie to noliec, ka, piemēram, mēdī tāpa sašaurinās, ka, piemēram, tiesu sistēma tiek uh, politizēta Polijā, un, un tas viss turpinās, mēs zinām, ka tas ir fakts, tas notiek, un, Un Polijā pat, eh, pat ir pieņemts attiecīgs eh, likums. Likums, kas eh, nosaka to, ka tiesu sistēma tiek politizēta. Arī Ungārijas gadījumā ir daudz dažādu pārkāpumu, daudz dažādu faktu varētu pieminēt, bet mans jautājums ir tāds, kas mūs sagaida tālāk. Vai varam sagaidīt kādu progresu, kādu pozitīvu notikumu attīstību? Vai jūs varētu minēt, ja kādu īsu piemēru preventīviem pasākumiem, ko jūs minējāt iepriekš. Jūs eh, sacījāt, ka plānojat tur noteikti preventīvas darbības. Eh, nu, būtu interesanti uzzināt, ko vairāk par šo jautājumu. One minute. Atgādinu, ka katram runātājam ir tikai minūte, jums vēl divi darba kārtības jautājumi. Nākamais runātājs. Paldies, eh, saka Hegvēra kungs. Nu, man rodas iespējas, ka te mēs tādi kreis, kreisē noskaņoti inkvizitori. Tātad. Tā, grūti ir saglabāt eh, tādu nopietnību uz to kolēģi sacīto. Tas, kas notiek Ungārijā, ir tiešām neprāts. Eh, eh, es uzskatu, ka mēs šeit saskaramies ar tādām raganu medībām. Ungārija reiz vien ir atspēkojusi visas apsūdzības, visas pret to mestās apsūdzības. Tā ir alaž bijusi atvērta tādam politiskam dialogam, un te nav tiešām nav runa par kādām juridiskām un Um, juridiskiem argumentiem, te, te ir politiski, uh, politiskas apsūdzības par, par, to, par mūsu kristīgi konservatīvo uh, skatu uz dzīvi mēs dabūjam ciest. Un arī varbūt vairāk mums pat jāpie, jāpievērš mātēni. Uh, šī žurnālista slepkavība, sociāla demokrāta mēģina šo jautājumu noiet no darba kārtības šodien, nu tas ir, es domāju, tā ir kauna lieta. To vajadzētu novērst. Nē, nu, bet uh, mēs runājam par Ungāriju tagad. Mums jau jā, mēs runāsim par Poliju un par Maltu. Uh, Jūs te nedaudz pacietieties, bet man jādodas plenārsēdi, saka uh, deputāts. Labi, tagad. Uh, Tādas kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādātāji. Septītā panta procedūra tika ierosināta tādēļ, ka Ungārijas valdība ir veikusi virkni pasākumu, kas nopietni pārklāja, tad pārkāpa tiesiskumu principu. Šis process ir e, gārš un, un, un diplomātiski sarežģīts, un šķiet, ka tas ir tikai iedrošinājis Orbānu. Un citiem daudz piemērs, kas notika tikai pagājušajā nedēļā, piemēram, valdība, valdība ir e, vēlas spāņu kontroli pār teātriem, jaunas sankcijas pret parlamentāriešiem tiek ierosināts un tā joprojām. Tā kā mans pirmais jautājums ir lūkāts. E, balstoties jūsu pieredzi, kādi papildus pasākumi būtu jāveic, ņemot vērā to, ka ka Ungārijas valdība nesadarbojas un turpina graut tiesiskuma principus. Turklāt tiek, tiek ziņots arī par to, ka šodien korporā tika pieņemts pieņem lēmums 7. panta argumentus kļūt, darīt publiski pieejams. Vai jūs to atbalstiet? Vai prezidentūra to atbalsta? Un tas sakmē tu caurskatāmību. Visbeidzot, eh, esmu iesūtījis rakstisku jautājumu padomē par iepriekšējo septembrī notikušo uzklausīšanu, bet eh, neesmu saņēmusi vēl eh, atbildi no, no padomas. Vēlos zināt, vai Ungārijas valdība tiešām ir eh, vēlējusies, lai šī uzklausīšanas rezultāti būtu publiski pieejami, vai tas ir tikai tāds formāls paziņojums. Paldies. No, thank you so much. Mrs. Dobrev, one minute. Thank you, I'll speak in. Es teikšos Ungāru valodā, sāks nākamā runātāja. Paldies eh, priekšsēdētājiem, paldies arī ministras kundzei. Uzsākot šo sadītā pānta procedūru. Daudz uzskatīja, ka Orbāna kungs nāks pie prāta un, un situācija valstī uzlabosies, bet ir eh, noticis gluži pretējais. Orbāns kļuvis vēl eh, radikālāk noskaņots, jo sevišķi pēc pašvaldību vēlēšanām, kad eh, viņš guva virsroku viņa, viņa partija, Fidesz partija guva virsroku šās vēlēšanās, un tad notiek uzbrukumi teātriem, plašsaziņas līdzekļiem un tā tālāk. Jāsaka, ka konservatīvie kristieši no Eiropas tautas pārtīs eh, no savas puses aizvien eh, vairāk eh, arī turpina uzsvērt, ka tie, tieši tiesiskums ir viena no svarīgākajām kristīgajām vērtībām un principiem. Nu, es ceru, ka tuvākajos mēnešos viņi to apliecinās arī darbos. Protams, ka Eiropas tautas pārtīs kristīgie konservatīvisti nevar atbalstīt Fidešu politiku. Tas būtu mm, loģisks solis pareizā virzienā kas liecinātu par to, ka mēs arī darbos um, pastiprinam to, ko klāstam vārdos. Nākamais kolēģis Uhrika kungs izteikšos slovāku valodā. Kolēģi, parlaments ir pieņēmis rezolūciju par Krievijas iejaukšanos vēlēšanās. Un tādēļ viss, kas apgalvo, ka Krievija ir neitrāla, viņi varētu ap apsūdzēt propagandā. Un, savukārt, no otras puses, kāds piemīna um, Sorosa kunga darbības, eh, tad, eh, tad, eh, tad, nu, tas alšēk uzsveic visai negatīvi. Runājot par Eiropas uh, universitāti, ko bija dibinājis Soros kungs, nu, tā bija ne tikai universitāte, bet kas, kas vairāk. Un es vēlētos sūtīt uh, signālu Orbán kungam, ka um, kā arī poļiem un britiem turpināt eh, cīnīties. Mēs eh, eh, arī aizstāvam šīs vērtības. Danke, Chair. Ich werde auf Deutsch sprechen. Es izteikšos vācu valodā priekšsēdētāji. Izskanēja daudz adekvātu jautājumu, par ko jāturpina diskutēt, un, un, un atbildu šiem jautājumiem ārkārtīgi svarīgi. Vēlamies sagaidīt pozitīvu turpmāku attīstību Eiropā. Nu, neatkārtošu to, ko sacīja kolēģi, bet ko es saskatu kā lielu problēmu, kas ir tikpat svarīgi šajās diskusijās, ir arī tīri tādi tehniskie aspekti. Proti, kā tad mēs varam paskaidrot pilsoņiem un pilsonēm, cik svarīgs ir tiesiskums mūsu demokrātijas saglabāšanai, nosargāšanai. Nu, kolēģiem bija taisnība, nec Polijā, nec Ungārijā. Un valdības nav nākušas pie varas puča ceļā, bet ir ievēlētas demokrātiskā ceļā. Un kā tad šos tehniskos jēdzienus mēs varam izskaidrot sabiedrībai tā, lai viņi to, to saprastu? Vai vismaz ir no padomas puses kaut kādas nu, daļējas pārdomas par šo jautājumu? Paldies! Paldies, priekšstādājs, saka nākamārinātāji. Nešaubos, ka visi esam viensprāts, ka mums ir nepieciešami efektīvāki pasākumi, lai apstādinātu tiesiskumu un demokrātijas graušanu attiecīgās valstīs ka pamatiesību un demokrātijas eh, sargāšana ir pārāk fundamentāli jautājumi, to atstāt tikai komisijas pārziņā. Lai dalību valstīm būtu jāizmanto to rokās esošā kompetence, un dalību valstīm pašām ir iespējas galu galā atbilstoši 259. pāntām vērsties eh, Eiropas Savienības tiesā. Nu, tas gan ir tādos pārobežu gadījumos, bet tiesiskuma gadījumos eh, šī iespēja tiek izmantot visai reti. Un man ir jautājums, kāda, kādēļ? Politiskā līmenī mēs neko nevaram panākt un sevišķi būtu tā, tāda spēcīga um, sabiedroto koalīcija, tad to varētu panākt. Vēlos pavaicāt, kāda ir Somijas prezidentūras nostājušos jautājumus, vai esat par to domājuši un sprieduši. Tagad mēs runājam par Ungāriju, bet tikpat labi šo procedūru varētu izmantot arī, uh, arī pret uh, Poliju, piemēram. Man tiešām jautājums, vai, vai uh, šis jautājums vispār tiek apspriests padomē starp dalībvalstīm. Paldies! Nākamais runātājs Lagodinska kungs, e, trīs komentāri. Pirmkārt, e, ko darīt ar šo, te tā, nu, sauksim to par pašu, e, um, tādu upurēšanos un, un um, diskrimināciju, kā šo jautājumu turpmākajās uh, attiecībās ar valstīm uh, traktēt. Tāpat arī tiesiskums ir visai izplūdes jēdziens, un, un par to jādomā. Mēs zinām, ka ir tiesu judikatūra, uh, dažādi tiesu nolēmumi, un uh, tas viss ir atspoguļots ar, arī, arī akadēmiskos avotos. Uh, nav tā, ka tas būtu kaut kur virmot gaisā vien. Un uh, mēs, kundze, droši vien šī ir visdrīzāk pēdējā reize, ka jūs mums šeit apmeklējiet. Uh, kādu kā, padomus jums varētu dot, ko jūs esat apgūst un iemācījusies šajā procesā, kas jums būtu jā, jāņem vērā un jādara, turmājo, turmājo, domājot par tiesiskumu mehānismu attīstību. Cerams, ka neesam palaidis nevienu gārā, manē. Ne? Snekarkungs, lūdzu, saka priekšsēdētājs, nu varbūt, nu, bet tiešām tikai minūti jūsu rīcībā. Paldies, no nu, tie iekļaušos minūtēs, saka runātājs, paldies ministrs kundze, ka ieradāties, paldies par jūsu prezentāciju un darbu, un to, ka pēdējos sešos mēnešos tik stingri esat iestājusies par tiesiskumu. Vēlos precizēt vienu lietu. Esmu bijis arī parlamentā referents par šo jauno uh, tiesiskuma pamatiesību demokrātijas uh, mehānismu. Un ir prieks dzirdēt, ka daudz kolēģi šeit atbalstīja šo ideju. Un piekrītu, ka tas ir eh, būtiski, tas ir nepieciešams, lai būtu tāds eh, objektīvs izvērtējums, balstoties uz skaidriem eh, objekt, objektīviem kritērijiem, kas tiktu piemērot visām dalībvalstīm. Bet nu, jāsaka, ka tas nekad neaizstās septītā panta procedūra, kas joprojām ir spēkā. Un, un, Tad šis eh, mehānisms ir iedarbināts pret eh, Ungāriju un Poliju. Tātad es vēlos arī saprast, ka es runāju par paralēlu procesu, kas neaizstāv šo 7. panta eh, mehānismu. Īsts jautājums jums, ministrs Kunz, vai jūs prāt ir gaidāms, ka jūsu secinājumos, ja, ka nākamais sagadējas dialogs par tiesiskumu padomē notiks, pamatojoties uz komisijas ziņojumu, vai, vai šāda pārliecība jums ir jau radusies? Paldies! Priekšsēdājs runā bez mikrofona. So I suggest so that we. Priekšsēdētājs. Mums rīcībā ir nedaudz laika. Jāņem vērā tas, ka sanāksmē paredzētais laiks ir līdz uh, pus 11. Nu, tad varbūt došu jums 5 minūtes, lai jūs atbildētu uz, uz uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Nešaubos, ka uz visiem jautājumiem jūs pilnībā atbildēt nespēsiet. Tā, tas ir, bet nu, situācija turpina attīstīties, gal jau vēl neredz. Un, nu, jautājums paliks mūsu redzes lokā. Tā kā aicinu jūs, nu, tad, cik jūs spējat mēģināt uh, atbildēt uz izskanējušo 5-7 minūtes, varbūt eh, jaunajam komisāram Reinersam kā pirmajam vārds lūdzu. Un tad, tu prājinienes koncei būs galvāts. Paldies priekšstādātājiem, pateicos visiem Limba komitejas locekļiem par, eh, par jūsu mm, in, izrādīto interesi šajos jautājumos. E, iepriekš esmu redzējis eh, notikuma attīstību šeit par, tieši parlaments uzsāka šo 7. panta procesu. Nu, mums tagad jāorganizē. Ja turpmākais process, kurā piedalās visas trīs uh, uh, likumdevēja institūcijas, uh, arī jūs. Es teikšos īsi. Pirmkārt, ir skaidrs, ka mums jāturpina darbs pie šī 7. panta mehānisma, un tas turpināsies Horvātijas prezidentūras visvadībā. Un, protams, ar ceru, ka būs laba sadarbība starp padomu un parlamentu un komisiju savukārt. Nu, mēs arī sekojam līdz notikuma attīstībai, arī pēdējā ārlietu padomē mēs par to runājām attiecībā uz disciplināriem pro procedūriem, procesiem, kas ierosinām pret vairākiem tiesnešiem, piemēram. Un arī jaunu tiesību aktu projekti, ka, kas ierobežos tiesu neatkarīgumu Ungārijā. Tā kā tam arī turpināsim sekot līdzi, un, un tālāk mēs izmantosim visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Gan iepriekšējā komisija, gan arī to jūs varat sagaidīt no šīs jaunās komisijas. Mēs noteikti ierosināsim pārkāpumu procedūras, tā ka būs tāds, tāds pamats. Nu, eh, Ungārijā par pamatu kalpoja likums eh, attiecībā uz eh, augstāko izglītību. Gadam rezultāts tas pats process tika ierosināts arī Polijā, bet treškārt, nu, protams, sāks jauns likumdošanas cikls. Komisija ir papildus pilnvaras organizēt šos pārkāpumu procesu mehānismus. Bet, Šis būs jauns eh, mehānisms, neatsakoties no pat labi spēkā esošās sabiedrā pantā procedūras. Tas būs jauns instruments, kas varēs papildināt eh, šo slaveno septīto pantu. Un reizēm, protams, arī finansējums spēlē svarīgu lomu, un es ceru, ka šī kondicionalitāte eh, papildus nosacījuma DFS būs tāds labs preventīvs faktors nākamajā finanšu ciklā, lai novērstu sistemātiskus tiesiskuma pārkāpumus. Nu, tas ir vispār, ko vēlējos sacīt. Vēlāk jums būs diskusijas arī par, par eh, citiem jautājumiem, bet šis septītā pantā mehānisms paliks spēkā, bet to mēs papildināsim ar citiem instrumentiem. Paldies! Šarp, paldies, ka runājat tik īsi. Un tagad došu kolēģiem vārdu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu precīzajiem un spēcīgajiem jautājumiem. Protams, visus tos nevarēšu atbildēt jo to bija daudz, taču es visus piezīmēju un atgriezīšos pie tiem. Sākšu ar piezīme no Karfildas kundze par Eiropas parlamenta lomu šajās uzklausīšanās. Jā, mēs gatavojot šo sēdi par to runājam, domājam domājam arī par iespējām, kā to darīt kopā ar pad, padomu sekretariātu. Šeit paredzēta tikai piekrišanas un savu viedokļu izklāsīšana. Šeit nav formāla piedalīšanās procedūrā. Tā tas ir likumā teikts, taču uzskatu, ka sadarbība ar Eiropas parlamentu ir ļoti svarīga, un padomei ir jābūt informētai par parlamenta viedokļu, sevišķi tāpēc, ka iniciatīva nāca no jums. Es par šo jautājumu parūpējos, man tas ir svarīgi. Jūs runājāt arī par šo nepatīkamo tvītošanas jautājumu padomas laikā, Tas ir tiešām nosodāms. Un es uzreiz prasīju rakstisku paskaidrojumu no Ungārijas delegācijas un saņēmu skaidrojumu vēstuli no valdības. Taču tur nekas skaidri nebija pateikts. Tur tika stāstīts par dīvainām procedūras norisēm. Tāpēc lūdzu Koreper pārunāt šo situāciju. Un tas, man liekas, šodien no rīta tika darīts. Un es domāju, ka šī lieta būtu noliekama tagad malā. Taču es domāju, ka šī vēstule tiks izolēta. Domāju, ka mēs varam turpināt šo jautājumu risinājumu, jo šādu Twitter izmantošana nav pieņemama. Vairāki no jums runāja par mehānismiem, jeb instrumentiem, kāda mums ir tiesiskuma laukā. Mēs esam darījuši, ko varējuši, trīs dažādos virzienos. Septītā panta uzklausīšanas tāds bija mūsu pienākums. Tas nebija vienkārši, bija ļoti nepatīkami komentāri, taču jūsu iniciatīva ļāva mums to darīt. Turpinājām arī procedūru ar poliju, stāvokļa skatīšanu, par to mēs runāsim pēc minūtes. Otrs bija dialogs. Prezidentūras secinājumi tika izdoti Un šeit es ļoti ceru uz Reiners kungu un jauno komisijas gada ziņojumiem, kas būs labs pamats, lai šos jautājumus risinātu. Tāpēc ceru, ka nākošais dialogs Vācijas prezidentūras laikā notiks pēc šīs procedūras. Un trešais ceļš ir mūsu daudzgadas schēmas kondicionalitāte. Sarunās ir atsauce uz tiesiskumu, un tas ir atkarīgs no mums nākotnē. Ja tiesiskums ir apdraudēts kādā valstī, tas apdraud mūsu budžetu, un šo budžetu var ietekmēt. Tas ir jauns instruments, ko var uzskatīt par prevenciju preventīvi līdzekli. Daži no jums jau ir minējusi par šo atturēšanas iespēju, un tieši tas ir tas, ko es domāju ar prevenciju. Vēl Vizņieckas kundzes izteikumi. Jā, valdība Ungārijā un Polijā, protams, ir demokrātiski ievēlēta. Taču demokrātiska valdība nozīmē, ka visiem ir jāspēlē pēc noteikumiem, un tas ir tas, ko mēs uzsvaram. Likuma vara jeb tiesiskums Eiropas Savienībā ir nevis kādas valdības uzvedība vai politiskie ideāli. Tie ir juridiski fakti, kas ir ierakstīti mūsu līgumā. Tiesiskums ir Eiropas Savienības pamatā. Tāpēc mēs tik aktīvi par to runājam. Un tad kāds būtu padoms? Somiem ir tāds teiktiens sisu izturēt. Turpināsim, nepadosimies. Un tā darīsim arī nākošo prezidentūru laikā. Paldies! Ļoti jauki! Labi, ka jums netrūks sisla, šī enerģija, izturība. Taču bez starpbrīža ejam pie nākošā jautājuma. Pašreizajā situācijā attiecībā uz tiesiskumu polijā saistībā ar 7. pantu 1. punktu procedūru. Mēs uzmanīgi sekojam notikumiem polijā, tiesiskuma laukā esam pieņēmuši rezolūcijas, īpaši martā 18. gadā, kur mēs aicinājām aktivēt 7. panta procedūru pret Poliju. Pilns atbalsts no Eiropas parlamenta šeit bija. Mēs bijām vadošais spēks. Mans priekšsēdētājs amata priekšgājējs runāja ar poļu seima dalībniekiem, žurnālistiem, tiesnešiem. Organizējām misiju pagājušā gada novembrī un runājam par šiem jautājumiem. Runājot par tiesu sistēmas neatkarību un par naida runu pret LGBT dalībniekiem. Šeit, Strasbūrā, mēs ar par to esam runājuši. Mums ļoti satrauc disciplinārās procedūras pret tiesnešiem, kas kritizē tieslietu reformas. Un tu par Rainēns kundze un Rainer kungs tad varētu dalīties savos uzskatos par šo jautājumu. Es biju referents mēģināsim tikt galā ar to šai vēlajā stundā, atklāt sakot, pusstundā. Došu vārdu jums 5-7 minūtes pastāstīt par šo jautājumu. Kolēģi, otrā tēma šodien, runājot par situāciju Polijā saistībā ar 7. panta 1. punktu procedūru Gribu teikt, ka šī procedūra atšķirās no Ungārijas situācijas divos aspektos. To inicijēja Eiropas komisija, pirms tam komisija pirmo reizi izmantoja polijas gadījumā satvara. Komu. Otrkārt, jautājuma būtība ir šaurāka. Ungārijā ir 12 dažādas tēmas. Polijas gadījumā ir tikai tieslietu jautājums, jeb tiesu varas jautājums. Jūlijā procedūra jau bija pilnībā uzsākta trīs noklausīšanās Austrijas prezidentūras Somu prezidentūras laikā procedūra tika aplūkota jūlijā, augstās septembrī, vienmēr kā pašreizējās situācijas novērtējums. Galvenokārt tika runāts par Eiropas tiesas lēmumu par šo procedūru. Šis lēmums atrisināja vairumu problēmu. Vispārējo lietu padomē mēs par to pastāstījām ministriem, kā arī par tālāko attīstību tiesvaras jautājumā. Polijas valdība, protams, var komentēt un sniegt informāciju. Manuprāt, šī doma apmaiņa ir bijusi ļoti veiksmīga un derīga. Mums ir labāks skats par to, kas notiek Polijā. Tas ir faktiski viss, kas man sakās. Tagad došu vārdu Rainer kungam. Bet, protams, var gatavu atbildēt jautājumus. Paldies! Paldies! par vēlmi uzklausīt komisijas viedokli par polijas situāciju. Mažot kundze jau sniedz viedokli par to padomē 10. decembrī. Gribu teikt par to, kas ir noticis pēc Eiropas tiesas lēmuma 5. decembrī par vienu atgadījumu parasto tiesnešu iecelšanu, pilnībā atbalstot komisiju, tiesa sprieda, ka nosakot pensijas gadu un pagarināt viņu iespējas palikt šai amatā, Polija ir pārkāpusi noteikums ņemot vērā 19. panta formulējumu. Tas ļauj mums šiem tiesnešiem panākt pretēju viedokli. 19. novembrī bija vēl kāds juridiskais nolēmums par disciplināro palātu, kas ir izveidota. Tiesa uzskata, ka Polijas augstākā tiesa var lemt par to, kur atrodas šāda palāda, un lika ievērot vairākus nosacījumus. Piemēram, augstākai tiesai jāņem vērā veids, kā palātas locekļi ir nozīmētu, viņu atlases process. Ļoti specifiski augstākai tiesai vajadzēja ņemt vērā, ka šie palātas locekļi ir ielēmēti parlamentā. Un arī veids, kā tas tika darīts, faktiski, ka padome ir veikuši šīs funkcijas. Augstākai tiesai ir arī jādomā par to, ka palāta ir sastāv no jauniem tiesnešiem un viņu autonomijas jautājums. Polijas augstākā tiesa pēc tam pieņēma savu lēmumu 5. decembrī, ka šī palāta ne paredz atkarību no Eiropas Savienības līguma. Tā nav tiesa gan nacionālajā, gan Eiropas jurisdikcijas izpratnē kas ir mm, atkarīga no likumdevēju valas. Tulki ziņo, ka jums vajadzētu runāt lēnāk, bet tad būs ilgāk jārunā. Un augstākā tiesa uzsvēra, ka Eiropas Savienības likuma interpretācija no 19. novembra viss attiecās uz visām tiesām, tiesu iestādēm un visām sabiedriskās varas pārstāvjiem Polijā. Polijas varas iestādes, protams, kritizē šādu lēmumu, gribētu uzsvērt, ka cieņa pret likumu varu un tiesiskumu nozīmē, ka visām varas iestādēm, ir jāņem vērā augstākās tiesas lēmumi, sevišķi, ja tas ir stiprināts ar prejudiciālo nolēmumu no Eiropas tiesas. Un princips, ka Eiropas Savienības likums ir dominējošs, ir interpretēts kā stāvošs pāri nacionāls valsts likumam. Un tagad Polijai vajadzētu parādīt savu attieksmi. Viss, kas saistās ar šo līgumu izmantošanu, nozīmē, ka zemākas tiesas tiesneses ir pakļauts disciplinārai procedūrai, ko ir veicis tiesnesis, kas ir iecelts no ministrijas puses. Viņš tika atcelts no amata, un šīs tiesas vadītājs arī nolēma atcelt šo lēmumu. Šīs tiesas priekšsēdētājs ir Nacionālās padomes loceklis. 3. decembrī valdība izdeva formālu paziņojumu, kritizējot tiesnešus, kas kritizēja esošo situāciju un paziņoja, ka turpinās reformas tieslietu jomā. 4. decembrī šis disciplinārais tiesnesis sāka procedūru pret lielāko tiesnešu prezidentu Eh, organizācijas prezidentu, apšaubot viņu lēmumus. Šādas reakcijas skaidri runā pretī augstākās tiesas lēmumam. Tas ir radījis baiļu atmosfēru starp tiesnešiem, un tas, protams, apdraud tiesiskumu. 12. decembrī Polijas valdība izvirzīja jaunu likuma projektu, kur ir paredzēta arī jauni nu, pārkāpumi, runājot par tiesnešu disciplināro darbību. Uh, tiesneša termiņš beidzās aprīlī. Komisija pat labāk izskata šos likuma projektus un tā attieksmi pret Eiropas tiesību normām. Runājot par šīm procedūrām pret tiesnešiem, kā jūs zinat, komisija 10. oktobrī 19. gadā nolēma, ka Polijas jautājums par šo disciplināro režīmu ir jāvirz uz Eiropas tiesas lēmumu. Šis jaunais režīms nesniedz garantijas kas aizsargātu tiesnešus no politiskās kontroles. Bet, kā jau teicu, šī procedūra pret tiesnešiem ir sākusies. Runājot par šo situāciju, tas, ka tribunāla vadītājs maina tribunāls sastāvu pēc politiskiem apsvērumiem, 4. decembrī divi tiesneši ziņoja, ka pašreizajā situācijā tribunāls vairs nespēja efekti aizsargāt tiesiskumu, un komisija zina, ka premjers un prezidents vairākos gadījumos ir paziņojuši, ka tieslietu reforma turpināsies, komisija uzmanīgi vēros, kā notiks šī attīstība. Un visbeidzot, man jāatzīst, ka pēdējo mēnešu laikā attīstība Polijā ir pasliktinājusies. Komisija uzmanīgi sekos situācijai un būšu, man būs iespēja pārunāt šos jautājumus ar poļu varas iestādēm. Esmu, protams, gatavs informēt Libe komiteju un parlamentu par šo attīstību. Šī bija visai gara skaidrojuma nepieciešamība. Paldies! Paldies komisāram Reindersam! Clear... Paldies par uh, jūsu ļoti skaidrajiem un drosmīgajiem paziņojumiem par uh, šo jautājumu, kas mūs visus tik ļoti uztrauc. Tagad uh, rīkosimies šādi. Vispirms izteiksies referenti, un šoreiz referents esmu es, kā Libkomitejas vadītājs, un pēc tam izteiksies pārējie deputāti. Ir arī sagatavots saraksts. Izskatās, ka mēs mazliet pārsniegsim šīs, šai sanāksmē atvēlēto laiku, bet mēģināsim rīkoties pēc iespējas ātrāk. Protams, mēs visi respektējam Poliju, tā ir lieliska Eiropas Savienības dalība valsts, tā ir uh, ļoti daudz iedzīvotāju, un, protams, mūs visus uztrauc tas, kas e, notiek Polijā attiecībā uz e, tiesiskumu. Tātad politiķi sāk iejaukties konsolās e, tiesas darbībā jau kopš 2015. gada, un To ir eh, norādījusi ne tikai komisija, bet arī Venēcijas komisija un arī citas starptautiskas institūcijas, kas nodarbojas ar eh, cilvēktiesībām, ka um, pāragrā um, mm, konsulārās tiesas eh, tiesnešu pensionēšana, ko apturēja tikai Eiropas iejaukšanās, tāpat arī tāda veida uh, padomas uh, veidošana, kas būtu patīkama valdībai tāpat arī prokuratūras un prokuratūras dienestu darbības uh, uzraudzīšana, tāpat arī disciplinārās uh, kameras izveide, ārkārtas uh, uzklausīšanas, un jo īpaši konsolās tiesas nozīmēšana valdībā ir ļoti uztraucoši punkti. Uh, Mēs visi zinām, ka Eiropas uh, tiesa ir sniegusi prejudicālu atzinumu par tiesu Nacionālās padomes nozīmēšanu. Eiropas tiesa sagatavoja ietvaru, lai izvērtētu, vai šīs iestādes ievēro tiesu neatkarības uh, principus ko garantē Eiropas pamatiesību harta 47. pantā. Pirms divām nedēļām Polija rīkojās attiecībā uz šo Eiropas tiesas spriedumu, nosakot, ka šī padoma nenodrošina vajadzīgo neatkarību. Tā nav pietiekami neatkarīga no likumdošanas un izpildvaras. Līdz ar to netiek nodrošināta tiesu neatkarība saskaņā ar pamatiesību hartas 47. pantu. Mēs uzdevām trīs jautājumus komisijai. Man šķiet, ka komisārs Reinders savā drosmīgajā paziņojumā jau uz tiem atbildēja. Proti, ko komisija darīs, lai vērstos pret šiem uztraucošajiem notikumiem, kas pārkāpj Eiropas tiesību primāro raksturu. Tāpat arī mēs esam uzzinājuši, ka poļu un arī starptautiski akadēmiķi ir parakstījuši vēstuli, kas ir adresēta Eiropas komisijai. Tas ir noticis šonadēļ, un te tiek aicināts ieviest pagaidu pasākumus, kas ļautu uh, novērst Polijas valdības uzbrukumus eh, tiesnešiem, ierosinot disciplināru lietas un šādā veidā kaitējot eh, Polijas tiesu neatkarībai. Mēs vēlētos, lai komisija komentētu šo vēstuli. Tāpat arī mēs gribētu zināt, kas sekos pēc šo tieskuma problēmu konstatēšanas, jo īpaši atsaucamies šeit uz 7. Eh, pānta procedūru. Tagad mēs dosim vārdu ēnu referentiem. Vēlāk izteiksies arī pārējie deputāti, bet lūdzu nepārsniedziet jums atvēlēto laiku. Koordinatoriem tas ir pusotra minūte, un pārējie deputāti var izteikties tikai vienu minūti. Mecels kundze. Nu, man būs vienkārši, jo uh, pārstāvu abus, gan koordinātoru, gan ānu referentu. Jā, mēs varam konstatēt, ka ir ieviests jāuzis pāris režīms, kas uh, pārkāpja varu nošķiršanas principu. Eiropas parlamentu vienmēr ir uztraukušas tiesu reformas Polijā, kur šķiet tiek konsolidēta valdības vara. Tā kā parlaments pēdējo reizi viesojās Polijā pirms gadā, varam konstatēt, ka Polijas valdība nav vēlējusies neko darīt, lai mm, izpildītu komisijas rekomendācijas. Mēs redzam, ka tiesā ir sasietas rokas un tiek sodīti tie tiesneši, kas ir kritizējuši valdības iejaukšanos tiesu darbā. Tas ir novedis pie situācijas, kur tiesnešus var pakļaut uh, disciplinārām izmeklēšanām, viņiem var tikt uzliekti sodi par viņu piespriestajiem spriedumiem, tā skaitā viņi arī baidās pieprasīt prejudiciālus atzinumus no Eiropas tiesas. Tas pierāda, ka Eh, šie vispārie pasākumi ir piemēroti atbilstoši. Tāpat arī vēlos norādīt uz šo pēdējo likuma projektu. Uzskatu, ka tas ir nepieņemami, un tieši tāpēc mēs apsveicām komisāra kungs jūsu apņēmību turpināt darboties pie šiem jautājumiem. Kā jau tika norādīts iepriekšējā punktā, mēs vēlamies, lai pamatiesības tiktu ievērotas visur. Nākamais Šimečkas kungs. Paldies, priekšādātā, paldies arī komisāram par to, ka viņš izklāstīja pašreizējo situāciju. Jums un komisija ir pilnīga taisnība. Ir uztraucieši šie pēdējo nedēļu notikumi. Pagājušā nedēļa mm, parlamentā viesojās četri tiesneši un prokurori no Polijas, un viņi stāstīja, kā viņi tiek vajāti, kā mm, viņu ģimenēm uzbrūk, un to visu šķiet organizē Tieslietu ministrija viņus atceļ no amatiem, viņus mēģina apklusināt, un, protams, ka ir pārsteidzoši kaut ko tādu dzirdēt par vienu no Eiropas Savienības dalību valstīm. Jūs tikko atsaucāties arī šo jauno likuma projektu, kas ļaus eh, pie varas esošajai partijai atsaukt tiesnešus, kas mēģina piemērot Eiropas tiesas spriedumus. Tas ir absolūti nesaprotami, un tas īstenībā pārkāpja jebkādus Eiropas Savienības um, likuma noteikumus. Vēlos norādīt, ka šeit ir jau ierosināta pārkāpuma procedūra. Tas attiecas gan uz šo disciplināro padomi, gan arī uz tiesu padomu Polijā. Mums ir vajadzīgi pasākumi, kas ļautu ierobežot šīs disciplinārās padomes kaitējošo darbību. Mēs redzam, kas jau notika ar velovežas sāgu, uh, sāģu un citām lietām. Nu, es, nākamais runātājs, Reinkas kundze. Es vēlētos, lai šīs diskusijas notiktu uh, tādā kārtīgākā veidā. Pašlaik mēs spriežam 10.30 vakarā. Varbūt mēs varētu norganizēt uh, debates atbilstošā dienas laikā. Es vēlējos runāt par uh, tiesu vāras nodalīšanu, bet man ir arī jautājums par 7. pāntā procedūras aptvērumu Polijā. Protams, ka tiesneša neatkarība ir ļoti svarīga, bet es uzskatu, ka mums ir jāiet pat tālāk. Šonadēļ parlamentā mēs runāsim par rezolūciju, kur ir runa par mm, pamatiesībām un uh, Te ir pieminētas arī tā saucamās LGBTI brīvās zonas Polijā. Uzskatu, ka visi šie notikumi ir ļoti uztraucoši. Mēs redzam, ka minoritātēm uzbrūk, uzbrūk jo īpaši LGBTI personām. Eiropas Savienībā mēs vienmēr esam iestājušies par minoritāšu tiesībām. Mums vajadzētu to darīt un vajadzētu to iekļaut arī šajā septītā pānta procedūrā. Liels paldies, eh, Reintke sundze, varu jūs nomierināt, šeit nekas nebeigsies. Mēs eh, turpināsim strādāt pie tiesiskuma ievērošanas dalībvalstīs un pilnīgi noteikti, ka nākamajā uh, gadā mēs uh, turpināsim pie tā strādāt. ID un referents nav klāt, Beikungs nav ieradies, tāpēc došu vārdu uzreiz EKR referentam. Vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji, komisārkungs. Mums nav laika visu šeit eh, izlabot, izlabot visas kļūdas, kas šeit izskanēja. Jūs teicāt, ka disvāro padomu nenozīmē tiesneši, to nozīmē parlaments, bet īsnībā to nozīmē tiesnešu padome, kur galvenokārt sēž tiesneši. Tagad par tiesu. Arī šeit vajadzētu izteikties precīzi. Eiropas tiesa ir aicinājusi lai tiktu izskatīta procedūra. 145. pāns nedod tiesības atsevišķiem tiesnešiem apšaubīt eh, citu tiesnešu izteikumus. Ja runa par konsālo tiesu, tad neviens nav izskaidrojis, ka dažu tiesnešu darbības termiņš vienkārši ir izbeidzies. Jūs šeit nākat klajā ar apsūdzībām. Dariet to profesionāli. Polijā šī reforma tiek skatīta kā lozungi. Jūs šeit redzat tikai vienu argumenta pusi. Jūs mēģināt šeit parādīt, ka zināt vairāk par Poliju nekā mūsu pilsoņi. Ko ir izdarījuši polijas pilsoņi? Viņi ir atkārtoti ievēlējuši mūsu valdību, daļai pateicoties tieši tiesu reformai. Es gribētu vēlreiz izteikties kā koordinators. Goe pārstāve. Ja mēs tagad tā mierīgi paskatāmies uz uh, visu to, kas ir noticis, ja mēs vēlamies saprast, kas īsti um, ir galvenā problēma Polijā, tad mēs rādzām, ka šīs reformas ilgtermiņā dara pāri Polijai, un tieši tāpēc arī ļoti daudz cilvēku iziet ielās un mēģina nodrošināt solidaritāti. Tas ir pats svarīgākais. Protams, ir ļoti sarežģīti man par to runāt. Es dzīvoju pāris kilometrus no Polijas, uh, Mm, Polija man ir kaimiņu valsts, mums ir ļoti laba sadarbība ar um, pašvaldībām. Es atvainojos, ka es te mēģinu pateikt pilnīgi visu. Jā, pie mums šīs pārmaiņas bija iespējamas, un tagad pēc 30 gadiem man ir tāda sajūta, ka ir jāsāk viss no jauna. Mums ir jārunā par septīto pāntu, un it kā viss ir pareizi, ko mēs šeit darām. Mēs runājam par pārkāpumu procedūru, un padome un komisija arī izsakās pareizi. Es varu tikai paust savu atbalstu, bet ar to nepietiek. Arī finansiālā atbalsta apgriešana nepalīdz. Nu, mēs varētu to konstatēt attiecībā uz jebkuru valsti. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs atklāts dialogs Tas jo īpaši ir svarīgi šajā valstī. Ja mēs nesasniegsim cilvēkus Polijā vai arī mūsu pašu valstīs, ja viņi visu to uzskatīs tikai par birokrātisku sajukumu, tad mēs neko neizmainīsim. Mums ir vajadzīgs tāds reāls dialogs par tiesiskumu. Coordinator... Divi koordinātori vēlas izteikties. Lūdzu, mēģiniet izteikties pavisam īsi, jo vēl vēlas runāt uh, trīs deputāti, un mums ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts. Sipels kundze, vai jūs varētu iztikt ar vienu minūti? Vēlējos pasvītrot, ko teica kolēģe Terija Raintke runājot par tiesiskumu. Mums vienmēr ir jārunā par šo trīs stūri. Uh, Tiesiskums ir paredzēts, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu pamattiesības. Visas trīs, trīs lietas mm, sadar kopā. Tieši tāpēc arī mani uztrauc šīs LGBTI brīvās zonas. Eh, mums eh, ir bijušas eh, zonas ne tikai ebrejiem, arī tikai baltajiem. Tagad LGBTI es uzskatu, ka tas nav akceptējami. Uh, Vēlos norādīt, ka šādas LGBTI ideoloģijas nav. Satvainojos, ja jūs iemīlaties sievietē vai vīrietē, tas eh, ir kaut kas, kas ar jums notiek. Jūs par to nedomājat, jūs nepieņemat šādu lēmumu. Tā nav ideoloģija, un mums vajadzētu pielikt punktu šādām runām. Mrs. Intveld, make it one minute, please. Intvelds kundze, bet tikai vienu minūti. Paldies, priekšādātāji, mēģināšu izteikties īsi. Neskatoties uz visiem poļu kolēģu argumentiem, mēs redzam, ka polijas valdība apzināti mēģina apslāpēt demokrātiju, mēģina apslāpēt tiesnešus un arī mēģina vērsties pret jebkuru kritisku opozīcijas balsi. Mums ir vajadzīga šeit cita reakcija. Es ceru, ka komisija rīkosies savādāk. Pirmkārtām ir jārīkojas ātrāk. Laiks ir ļoti svarīgs. Daudzas izmaiņas ir neatgriezeniskas. Tāpat arī otrā panta pilns aptvērums, kā jau norādīja Rēntges kundze. Tikai tādi jūs varēsiet parādīt to, cik eh, sistēmiski tiek pārkāpts otrais pants. Treškārt ir jāvēršas arī pret korupciju. Mēs runājam vienmēr par vērtībām, cilvēktiesībām un tālāk un tā tālāk, bet šīs valdības vienkārši mēģina noslēpt to, ka tās līdz saknē ir korumpētas. Tās mēģina izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai gūtu sev politisku atbalstu. Tāpat arī mēs nedrīkstētu sarežģītus politiskus lēmumus atstāt Eiropas tiesas ziņā. Šie lēmumi mums ir jāpieņem pašiem. Komisārs zināmā mērā to jau ir izdarījis, un es ceru, ka padome arī to darīs. Tulkojums pavisam drīz beigsies, un tad mēs varēsim runāt tikai angliski, un daudz dosies prom. Srīkas kundze tikai viena minūte. Uzskatu, ka spriedums um, bija ļoti skaidrs, arī Polijas augstākā tiesa pieņēma skaidru spriedumu, bet arī politiķu rīcība ir gan skaidra. Viņi nerespektēs judikatūru. Domāju, ka mums vajadzētu pierādīt, ka nesodāmībā nepastāv. Mums vajadzētu nodrošināt augstākās un konsolās tiesas spriedumu izpildi. Uh, Rendersa kungs, vai jūs nāksiet klajā ar šādiem pasākumiem, vai jūs nodrošināsiet to, lai šī disciplinārā padome beigtu savu darbību pēc iespējas ātrāk, un tāpat arī ir jānodrošina tieslietu Nacionālās padomes neatkarīga darbība. Tāpat arī gribu saprast, vai dalību valstis var ierosināt uh, lietas saskaņā ar 259. pantu. EKR Višņevskas kundze. Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi. Polija ir demokrātiska valsts, kurā valda tiesiskums. Vēlos norādīt, ka 7. panta ierosināšana pret uh, Poliju ir Procesāls pārkāpums, komisāra kungs. Mēs esam pieredzējuši tādu pašu situāciju arī citās valstīs, bet eh, kāpēc eh, Maltai nav piemērota 7. panta procedūra, kur tiek nogalināti žurnālisti? Kāpēc šī procedūra nav piemērota pret Franciju? Uh, Francijā tiek uh, ierobežotas uh, demokrātiskās tiesības protestēt. Daudzi cilvēki ir ievainoti, pavisam smagi ievainoti. Mūsu priekšlikums attiecībā uz tiesnešu disciplinēšanu ir spēkā Francijā. Nu, kāpēc šī procedūra nav ierosināta pret Franciju? Tagad viena minūte katram uh, kas šeit priekšā Adamovičas kundze nevairāk pa vienu minūti. Reinders, you. Paldies, eh, ministrs kundze, paldies, eh, komisāra kungs, laika nedaudz. Nu Tad turpināšu poļu valodā. Patreizā situācija pierāda to, ka šie pārbaudas mehānismi pat labi īsti nestrādā. Tādēļ vēlos uzdot jautājumu, vai eh, nu, nacionālajā dalībvalstu risinājumi atbilst Eiropas Savienības principiem. Mūsu centralizētie mehānismi ir nepietiekami. Viltus ziņas, dažādas manipulācijas, eh, sociālā inženierēšana. Tas, eh, pret to visu mēs reaģējam pārlieku gausi un, un eh, nevienmēr adekvāti arī reaģējam. Tādēļ ir nepieciešami jauni mehānismi, kas nodrošinātu pietiekam skaidrību visiem pilsoņiem. Pilsoņiem ir jāsaprot, kas notiek pieņemot noteikts lēmumus, piemēram, ja draud eh, polijas izstāšanās vai izslēgšana Eiropas Savienības pilsēm, tas jāņem vērā. Un jāsaka, arī komisija arī ir, ir ievārījusi veselaļais. Vienu minūte nākamajai deputātei esmu juriste, bijusi cilvēktiesību komisāri. Un es tiešām vēlētos, lai šeit mums nebūtu jāspriež parlamentā par tik bēdīgiem ar polijas aizsītiem jautājumiem, bet tomēr uh, situācija tiesiskuma ziņā polijā. Uh, diemžēl pasliktinās. Jūs pieminējāt Ursulas Vandelēnas vēstuli, kurā ir uzsvērts tas, ka polijas iestādes ir um, pastiprinājušas represijas pret neatkarīgiem uh, tiesnešiem prokuroriem. Pagājušā nedēļa tika izdots likuma projekts, uh, kur ir uh, stiprināta tiesneša disciplinārā atbildība, kas ir vēl viens piemērs tam, kā tiek ierobežota tiesu neatkarība. Un baidos, ka Un nu, šādi incidenti atkārtosies Polijā no jauna un no jauna, jo Eiropas Savienības dalība valstis, eh, diemžēl, uzskata, ka tās var rīkoties eh, nesodītas. Kempas kundzei minūtē lūdzu. Europejska Rada w sytuacji, kiedy zobaczy sędziego czy sędziów? Paldies, priekšsēdētāja. Situācija tiešām ir eh, um, īpatnēja. Mēs redzam, ka Polijā tiesneši izteikt manifestācijās, demonstrācijās kopā ar uh, apsūdzētajiem. Roku rokā aiziet ro ielās. Problēma ir tāda, ka opozīcija diemžēl nego virsroku vēlēšanās, nu tādēļ viņi iziet ielās. Francijas uh, likumos ir tāds pāns, kas uh, liedz uh, tiesnešiem piedalīties uh, publiskās demonstrācijās, publiskos pasākumos. Uh, tiesneši nedrīkst būt eh, naidīgi noskaņot pret eh, savu valdību un nedrīkst piedalīties eh, politiskās demonstrācijās un, un citās norisēs. Bet tieši tas turpina notikt Polijā. Polijas tiesneši apstrīd to, vai prezidents rīkojas likumīgi. Tego nie rozumieją. Bez niezależności sądownictwa nie. Priekšsētāji Es arī uh, uzskatu, ka tiesnešu neatkarīgums ir jānodrošina. Tas ir priekšnoteikums uh, demokrātijai un pamatiesībām. Varbūt ne visi esam viensprāts par šīm vērtībām, un tomēr uh, polijas tiesneši ir jāizstāv. Viņi ir pakļauti represijām. Viņi tiek nomēlnoti plašsaziņas līdzekļos, pret viņiem tiek izvērsta naida kampaņa. Katrai tiesai ir tiesības pieprasīt prejudiciālu nolēmumu. Varbūt ne visi adekvāti izprot Eiropas Savienības tiesas lēmumu, un tomēr tas būtu jāizteno praksē, tas jāņem vērā. Un palīdz parlaments ierosinājis uh, tiesību likuma projektu, kas liektu tiesnešiem pieprasīt prejudiciālu nolēmumu Eiropas Savienības tiesas. Un ja viņi nepiekritīs, tad viņiem var eh, pakļauties valdībai, viņiem var atņemt uh, tiesnešu licenci. Kādas tiesiskās garantijas mēs varētu piemērot? Kādus instrumentus mēs varētu iedarbināt? Savienības tiesas disciplinārajā kamerā ir pieejami noteikti pasākumi. Priekšsēdētājs eh, Jakīkungs, es teicu, saprātīgs jums bija iespēja izteikties. Jūs faktiski runājat ilgāk nekā jums bija atvēlēts laiks. Tagad eh, var jums dot tikai pusi minūti, jo tad mums jādod eh, vārds viesiem, un tad vēl jāskata vēl viens jautājums, proti situācija Maltā, tā, tā kā pusminūte jūs rīcībā. Paldies eh, priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Vai esat dzirdējuši, ka Polijā tagad ir aptuveni 750 tiesneši? Kas ir, eh, ko, ko ir nominējis totalitārs eh, režīms? Vācijas tiesās tādiem nav nekādas teikšanas. Vai ziniet, ka iestādes, kuras jūs eh, kritizējat, ir atklājušas kriminālus eh, noziedznieku iejaukšanos eh, polijas tiesās. Tiesneši ir reģistrējuši nekustamo īpašumu 150 gadus vecas personas vārdā. Dažas sekundes vēl priekšsēdētājiem. Mēs esam dzirdējuši par bijušo opozīcijas eh, līderu parlamentā, kurš eh, vēlējās, lai tiesneši dara to, ko viņš vēlas. Vai tas ir tas neatkarīgums, ko jūs vēlaties ievērot? Paldies. No more than that, being it obvious that Malta will be only English. Dažas minūtes katram runātājam un jautājums par Maltu tiks skatīts angļu valodā. Priekšsētāji, paldies, pavisam īsti atbildēšu Triks kundzei uz jūsu jautājumu, ko jūs atkārtojāt. Paldies par pacietību. 200 59. pāntā mehānisms ir viens no instrumentiem, ko var piemērot dalība valstis, neatkarīgs priešot par tā nepieciešamību. Prezidentūrā te nav nekādas teikšanas. Tas ir tā dalība valstu kompetence un grūti nepiekrist Sebels koncē, kas sacīja, ka demokrātija pamatiesības un tiesiskums ir tāds kā trīs stūris, kas ir, kura leņķi nestraujami saistīti. Un noslēgumā vēl visu to labāko izturību Reinteres kungam, ka jūs būsiet komisārs turpmākos piecus gadus, jums būs darba pilnas rokas, un, un paldies visiem par aktīvu līdzdalību šajās diskusijās. Paldies, Tupanēnēs kundzei. Paldies, padoms prezidents valsts pārstāvju un komisāram Reindersam. Vārds pavisam īsi priekšsēdētāju vēlos sākumā atgādināt par uh, profesoriskiem pasākumiem, ko komisija ir lūgusi iedarbināt tātad šo pātrināto procedūru. Tolēk tas netika atbalstīts, bet eh, tas nav iemesls, kādēļ to nevarētu pieprasīt vēlreiz. Tad vēlreiz piemērot pagaidu pasākumus valstīs, kurās situācija tieskums jau pasliktinās. Tā kā es eh, saņēmu šādu kaut kā to vēstuli, ko es nosūtīju prie komisijas priekšsēdētājiem un komisiju kopumā, un nu, mēs esam atvērti noskaņot, jo nepieciešams varam šos pasākumus arī apsvērt vēlreiz. Tad jautājums par sevi tā, sevi tā panta procedūras uh, darbības uh, jomu. Komisija ir uh, uzsākusi septiņus dažādus procesus šajā sakrā, visi saistās ar tiesiskumu pārkāpumu. Protams, varētu nu, šajā kontekstā runāt arī par citiem pasākumiem šīs procedūras ietveros. Sākumā mēs nākam klajā ar tātad ierosinājumu uzstāt pārkāpumu procedūru. Varam domāt arī par citām procedūrām. Komisija var uzsākt uh, diskusiju par jaunu tādu uh, mehānismu, ja, jaunu ciklu par ikgadējo ziņojumu, bet tas ir nav iemesls tam, kāpēc būtu jāapstādina esošie principi. Tā kā sabiedrā panta mehānisms turpinās darboties, un mēģināsim, lai netiktu disk diskriminēti neviena dalībās šajā procesā. Paldies, Reinders kungs, par īsto komentāru, un vēlreiz vēlas izmantot šo iespēju novēt jums visu to labāko. Pēc eh, jums Ziemassvētku jums arī pirms. Um, noslēdzas um, šī pēdējā plenārsēde jaunajam parlamentam. Bet vēl jāskat vēl viens darbkārtības jautājums, jautājums par Maltu. Mums bija tātad misija arī, apmeklējums misija, tātad Maltā laik nav bijis daudz. Beidzam, beidzam